Ich habe ich hab versucht, online zu gucken. Ich muss nach der ersten Halbzeit dann abbrechen, weil irgendwie der Verbindung ist irgendwie. Bye. Good morning. Labrīt visiem. Sāksim komitejas darbu. Pirmkārt, mums jāpieņem darba kārtība. Gribētu norādīt ka mazliet mainīsim kārtību izskatāmajos jautājumos. Sāksim ar piekļuvu kredītiestāžu darbībai, pēc tam runāsim par kredītiestāžu ieguldījumu. Nē, pēc tam runāsim par Eiropas Eh, pievilcība investīcijām, tas būs otrais jautājums, un pēc tam par kredīti iestāžu ieguldījumu sabiedrību konsultatīvās uzraudzības prasībām. Vai jums nav iebildumu? Nē, tad pieņemsim šādas pārmaiņas, man nekādu paziņojumu nav. Tad pāriesim pie sastāvam septītā eh, darba kārtības punkta, kas būs pirmie šodien. Runāsim par ziņojumu projektiem. Došu vārdu tūdaļ pat ar Līnai Makārtijai. Paldies, priekšsēdētāja kundze. Mums vajadzētu iziet cauri atsevišķām detaļām ziņojumā, ko esmu izstrādājis. Negribu atkārtot tos komentārus, ko es savukārt savu, savulaik jums skaidroju, kādēļ šī regula mums ir nepieciešama. Visi saprot, ka ir nepieciešams ļoti stingri izturēties pret ļaunprātīgu informācijas izmantošanu, tirgus manipulāciju. Tādēļ esam ļoti gandarīti, ka komisija nāk klajā ar jaunu direktīvas versiju. Sākotnējā direktīva tapa 2003. gadā Bez tam Eiropas komisija nāk uz klajā arī ar direktīvu par kriminālajām sankcijām. Mēs esam par to, lai tiktu stiprināts ietvars tirgus ļaunprātīgas izmantošanas apkarošanai. Mans plāns šajā te man atvēlētajā laikā ir iepazīstināt jūs ar dažām izmaiņām, ko esmu ieviesusi ziņojumā. Jau no paša sākuma varu teikt, ka neesmu tik cieši salauzāta ar dažiem atsevišķiem jautājumiem, kurus esmu iekļāvusi ziņojumā, taču gribu uzsākt debatas. Domāju, ka dažās jomās ir nepieciešami paskaidrojumi un uzlabojumi. Kopā ar ēnu referentiem mēs jau nedaudz esam runājuši pirms šīs uh, ziņojuma prezentācijas, un mēs turpināsim strādāt pie teksta uzlabošanas. Gribētu iziet cauri atsevišķiem jautājumiem. Ferverkungs varbūt man arī pievienosies. Uh, viņš ir re, ziņotājs MIFID jautājumā. Un domāju, ka tādēļ mums mūsu darbs ir jākoordinē, jo mūsu pieeja ir jābūt saskaņotai. Jo e, abi šie ziņojumi tieši sasaucas ar finanšu instrumentiem. Galvenā izmaiņa Astotajā grozījumā ir tā, ka LTF kategorija ir izņemta ārā. Ar Ferberkungu esam jau par to diskutējuši, taču nesam nonākuši pie galīgā lēmuma, ko mēs darīsim ar šo te jautājumu, pirms tiek iesniegts MIFID ziņojums. Es gaidīju, kas parādīsies šajā MIFID ziņojumā. Esmu iesaistīsies sarunās ar regulātoriem. Šajās sarunās Nepārtraukti parādās, ka visi ir nobežījušies par tirgus fragmentāciju, jo ir ļoti daudz tirzniecības vietu un tādēļ ir lielāks potenciāls ļaunprātīgai tirgus izmantošanai un daudz grūtāk ir noteikt, kur tā notiek. Nu, piemēram, nesen bijām Singapūrā, Hongkongā, un tur ļoti skaidri parādījās, ka Āzijas tirgus nav tik fragmentēts kā Eiropas tirgus. Līdz ar to uzraudzību un iekšējo manipulāciju uzraudzība ir mazāk sarežģīta Āzijā nekā pie mums. Tādēļ es runāju tikai par tirgus ļaunprātīgas izmantošanas vienu no uh, detaļām šīs te LTF. Vai līgumā vajadzētu ņemt vērā Ferbera ziņojumu nostāju? Protams, vajadzētu. Pagaidām es esmu uzrakstījusi, ka e, tas, ka tirgus ir sadrumstalotāks, ir vairāk tirdzniecības vietu, tas paver iespējas plašākai ļaunprātīgai izmantošanai. E, Tas ir tā ļoti skaidri pateikts, un mēs arī ļoti skaidri Eiropas parlamenta pašiniciatīvas ziņojumā un rekomendācijās esam teikuši, ka mēs neuzskatām, ka vajadzētu atkal jaunas tirdzniecības vietas atklāt. Arī šajā ziņojumā atkārtos šī pati dona. Tālāk, nākamais jautājums. Uh, relevant inside information. Nepieciešamā iekšējā informācija, kā to definējam. Es esmu ņēmusi vērā apsvērums no iepriekšējās direktīvas. Uh, un e, definīcijā ir ņemti vērā tie parametri, kas tika izmantot iepriekšējās definīcijās. Es nezinu, kāpēc komisija jaunajā regulā šo definīciju nav vēlreiz atkārtojusi. Tas dot papildus juridisko noteiktību. Ir uh, arī tāds konkrēts jautājums, ka ir plašāka definīcija e, relevant inside information, tātad iekšējai informācijai. Uh, E, iesaistītās puses uzskata, ka nevajadzētu šādas divas plašākas un šaurākas definīcijas. Reizēm pat sarunas varētu tikt uzskatītas par svarīgu iekšēju informāciju, un tad tās mm, arī vajadzētu iekļaut šajā definīcijā. Iepriekšējās debatēs jau teicu, ka nesvītrošu komisijas tekstā minēto šo te plašāko svarīgo informāciju Taču es domāju, ka ņemot vērā sarunas ar regulātorām, ļaunprātīgo tirgus izmantošanu jau tā ir grūti noteikt, notvert. Es mēģinu definīciju padarīt skaidrāku tādējādi, ka izvēlos vārdus, kas ir tieši saistīti ar informāciju, kas ir saistīta ar ļaunprātīgu izmantošanu. Tas ir jauns grozījums sestajam pantam E apakšpunktam. Tātad definēt šo svarīgo informāciju konkrētākā veidā vajadzētu. Saprātīgs investors, kas regulāri piedalās investīciju tirgu, sagaida, ka viņa partneri sniegs viņam uh, svarīgo informāciju un ka tas netiks darīts publiski. Tālāk. Par MVU. Es vienmēr uzskatu, ka ir nepieciešams MVU atbrīvot no administratīvā sloga. Taču, kolēģi, šajā gadījumā runa ir par ļaunprātīgu tirgus izmantošanu mēs eh, runājam par saviem iekšējiem sarakstiem, kuros ir minēti dažādi uzņēmumi, kas piedalās tirdzniecības uh, procedūrās. Man nedaudz nepatika tas, ka komisijas pieeja mēģina pārmērīgi atbrīvot MVU no sloga. Manuprāt, tas ir neadekvēti. Tādēļ es esmu izsvītrojusi atsevišķus MVU izņēmumu gadījumus šeit par darbībām biržā. Eiropas Mazo vidēju uzņēmumu asociācija un amatnieku asociācija savā um, dokumentā arī raksta, ka šie noteikumi tirdzniecībā un insideru sarakstu rakstīšana ir ļoti svarīgs uzdevums arī maziem vidējiem uzņēmiem. Tātad MVU paši uzskata, ka viņiem nav vajadzīga atkāpa šajā jautājumā. Insideru sarakstos viņi vēlas tikt minēti. Tālāk, ja mēs paskatāmies uz patreizējām tendencēm, investīciju uzņēmumu uzvedībā ļoti bieži ir dažādi personalizētie pakalpojumi, kas tiek doti. Ir vairāk tā saukto butīku brokeru, mazo brokeru, kuros, kuru organizācijas varbūt strādā desmit uh, darbinieku, uh, bet viņi apgroza ārkārtīgi lielas naudas summas. Nu, viens no tādiem, piemēram, ir JP Morgan. Tas ir mazs uzņēmums, viņi sevi kā tādu arī prezentē. Lielie uzņēmumi, varbūt, lielās bankas varbūt zaudē dažus banķierus, kas pāriet pie uz mazajiem brokeru uzņēmumiem. Un tādēļ arī šiem maziem uzņēmumiem nevajadzētu piedāvāt izņēmuma uh, statusu. Un, kā jau es teicu, MVU paši nav prasījuši šādu izņēmumu. Nākamais jautājums ir menedžeru transakcijas komisijas priekšlikums ir tāds, ka uzņēmumu vadītāju un viņu asociētās personas divu dienu laikā publicē informāciju par visiem darījumiem, kas pārsnieguši 20 tūkstoši eiro. Es nezinu, kur viņi ņēmuši šādu te summu 20 tūkstoši eiro. Tam nav nekāda pamatojuma, ne ietekmes novērtējuma. Iepriekšējā direktīvā dalību valstīm tika piedāvāta uh, iespēja ieviest šādu slieksni 5000 eiro apjomā. Es nesaprotu, kāpēc tagad notic tāds lēciens uz 20 tūkstošiem eiro, kas ir minēts nevis kā iespēja, bet gan kā uzdevums dalību valstīm uzraudzīt šo slieksni. Tādēļ es eh, šo te skaitli esmu svītrojusi, jo tam nav nekādu pamatojumu, ne ietekmes novērtējumu. Varbūt kolēģiem ir uh, citi uzskati par šo jautājumu, taču es personiski biju pārliecināta, ka šāds te uzdevums uzraudzīt šos 20 tūkstošu slieksni ir pa, m, mm, dīvains. Viena no karstākajām debatēm bija par pārrobežu uzraudzību. Jāsaka, šobrīd vērtspapīra tirdzniecības apstākļos ir ļoti grūti, varbūt pat neiespējami uzraudzīt ļaunprātīgo izmantošanu pārobežu režīmā. Uh, Ir bieži daži gadījumi, kuros ir, izm, ir piedalījušās līdz pat septiņām dalību valstīm šādā ļaunprātīgā izmantošana. Tāpēc ir nepieciešama labāka uzraudzības organizācija sadarbība. Tā nevar būt tikai brīvprātīga, tā ir jābūt noteikti obligātai sadarbībai. Tirgus kļūst aizvien integrētāks, protams, mēs vērosim tendenci plašākai ļaunprātīgai tirgus izmantošanai pārrobežu izpratnē. Es uzskatu, ka nepieciešams pirmkārt spērt pirmo soli, labāk apmainīties datiem un labāk sadarboties uzraudzības institūcijiem. Mans priekšlikums tekstā ir tāds, ka kompetentā iestāde tajā tirgu, kas tiek skarts visvairāk finansiālā nozīmē, saņems ikdienas visaptverošos audita informāciju no pārējām valstīm, kurās tiek tirgotas Uh, obligācijas un akcijas uh, no šīs valsts uzņēmumiem. Tādējādi varētu vieglāk atklāt ļaunprātīgu tirgus izmantošanu manipulāciju, izmantojot audita informāciju. Ferberkungs jau pieprasa savā ziņomā vairāk uh, ziņošanas par transakcijām. Uh, bet audita dokumenti noteikti būtu plašāk jāpārbauda. Tas ir viens no risinājumiem, kā mēs labāk varētu pieķert tirgus ļaunprātīgu izmantošanu vairākās valstīs uzreiz. Mēs uzskatām, ka tas ir būtiski, tā ir būtiska svira tirgus uzraudzībai. Taču nepieciešams paturēt arī zinām elastību. 22. pantā tādēļ Ferber kunga 40. 2. vai 48. pantā ir rakstīts, ka uzraudzību var arī deleģēt trešajām pusēm. Es papildinu šo MIFID domu, eh, ziņojumu domu, sakot, ka dalību valstu regulātori var izlemt, kā tiks auditēta šī te biržu informācija. Kolēģi, protams, saprot, ka mēs runājam par ļoti lielu informācijas apjomu. Visu uzreiz izkontrolēt nevaram, bet kaut kur ir jāsāk. Tādēļ manā tekstā ir prasīts uzsākt šo te audita dokumentu uzraudzību. Mēs esam tikai pašā šī procesa sākumā, jo ar kaut ko ir jāsāk. Jāsāk šī informācija pētīt. Ir bijuši priekšlikumi, un es zinu, ka Petikainenes kundze nāca klajā ar šo priekšlikumu arī pirmajā viedokļa apmaiņā. Uh, par to, ka regulātoriem vajadzētu tikties un uh, koordinēt savu darbību. Mēs esam runājuši par konkurenci, par komerciālajiem noslēpumiem, tāpat arī par Ķīnas mūra efektivitāti. Bet pagaidām tas viss ir nedroši un tādēļ es neesmu uh, iekļāvusi tekstā prasību biržām uh, apmainīties šo informāciju. 17. mana ziņojuma pantā ir minēta tikai audita datu pārbauda. Tālāk, ņemot vērā to informāciju, ko saņēmām Singapūrā un Hongkongā, eh, mēs esam runājuši par to, kā varētu uh, risināt problēmu ar dažādu uh, viltot uzņēmumu nonākšanu biržās. Esam runājuši par to, ka ir nepieciešamas regulēt iemaksas, minimālās cenas. Tātad visiem tirdzniecības operatoriem ir jāiemaksā iemaksa, kad viņi sāk piedalīties darījumos, un to es arī esmu pieminējusi. Augstās izstāšanās maksas va arī var tikt saistītas ar potenciālās manipulācijas novēršanu. Esmu ņēmusi par pamatu modeli, kas darbojas jau Nasdaq bieža Kopenhāgenā, Stokholmā un Kensilgu Helsinkos jau šādas te uh, maksas ieviesa. Nasdaq paredzēja viena eiro centa samaksāšanu par katru rīkojumu, e, katrai izpildītāji darbībai, un ir dažādas šīs te cenas. Es esmu piedāvājusi cēnu struktūru, par kuru mēs varam debatēt. Es domāju, ka šī tendence vispār plaši pasaulē parādās. Parādās šie te uh, šīs te izmaksas. Bursa Itālijāna, tāpēc arī Londonas un Vācijas biržas ir jau spēruši soļus, lai ieviestu šādu te maksu. Tā varbūt ir pretrunīga pieeja, taču tā nav. Tā ir radikāla, bet nav pārāk pretrunīga pieeja, jo tā ir vispārēja tendence esam diskutējuši par excessive border entry Singapūrā kā problēmu, un Singapūrā viņi uzskata, ka to var risināt vienkāršākajā veidā ieviešot kaut kādu maksu. 21. grozījumā, kas paredzēts 10. A pantam, es to sīk arī aprakstu. Mums ir bijušas debates par menedžeriem, vai viņi paši var veikt transakcijas uh, no savu pašu rēķinu kaut kādā īsā periodā. Klintkungs pirmajā viedokļa apmaiņā teica, ka vajadzētu to aizliegt menedžeriem pašiem uh, veikt kaut kādas darbības. Man likās, ka tas ir pārāk drastiski. Uh, Un tālāk es izskatēju, izskatīju iespēju ieviest tādu kā tirdzniecības logu, trading window, atļaujot menedžeriem zināmos periodos piedalīties tirdzniecības procesos. Tātad teikt nevis, kad viņi to nedrīkst darīt, bet gan atļaut viņam šos logus. Es ceru sadarboties ar komisiju un ar ESMA, uh, lai noteiktu specifiskus noteikumus, kad tieši šāda tirdzniecība ir iespējama. Es neesmu par to, lai tā tiktu aizliegta pilnībā. Manuprāt, ir nepieciešami noteikumi, kas atļauj viņiem konkrētos brīžos to tomēr darīt. Bet ir precīzi jādefinē, kad ir šīs te atļaujas sākums un kad ir beigas. Ir skaidrs, ka menedžeriem, protams, ir piekļuve, privileģēta piekļuve svarīgai iekšējai informācijai, un tādēļ viņiem ir nepieciešama specifiska noteikuma. Tālāk pāriesim pie high frequency trading, tātad biežās tirdzniecības, kuru iz, izceļā Josko starptautisko ziņojumu. Šī tirdzniecība pati par sevi neievieš ļaunprātīgu tirgus izmantošanu taču tajā var parādīties ļaunprātība, kur ir vieglāk pieķert un kas ir arī plašāk izplatīta. Tādēļ es gribētu šajā dokumentā skaidrāk paskaidrot, kas mums būtu jādara. Es esmu pieprasījis plašāku izpēti, lai noskaidrotu, cik liela ir šī ļaunprātīgā ietekme. Tāpēc uzskatu, ka ir nepieciešams veidot konsultatīvo padomu, kurā piedalītos gan esmas, gan nacionālajie eksperti. Uh, kas eh, pētītu, cik plaši ir šī parādība, lai apgūtu, iegūtu plašāk zināšanas par to un informētu komisiju par jaunajiem ļaunprātīgās prakses veidiem, lai pēc tam komisija savā definīcijā par tirgus manipulācijām varētu paplašināt eh, šo izpratni. Komisija ir aizliegusi trīs veidu prakses - spoofing, glaring un cold stuffing. Bet šie nav vienīgie ļaunprātīgas izmantošanas veidi, ar kuriem mums būs uh, jākaro nākamo 5-10 gadu laikā. Mums, protams, ir jāsako jaunākajiem tendencēm. Tas atspoguļo patreizējās debats Amerikas Savienotajās valstīs. CFTC Amerikā ir izveidojis tehnoloģijas padomdevēja komisiju, kurā ir apakškomiteja automatizēto un biežo tirdzniecības darījumu izsakošanā. Uh, Šai apakškomitē ir četras darba grupas. Viena definē biežo tirdzniecību dažādās alternatīvajās tirdzniecības sistēmās. Otra darba grupa pēta, vai nav dažādas kategorijas šim tirdzniecības veidam un pēta atšķirības starp šīm kategorijām, dodot padomus arī biržām. Trešā grupa darbojas ar pie uzraudzības jautājumiem un. Mm Ceturtā darba grupa identificēja potenciālās mikrostruktūru eh, darbības pārtraukumus. Amerikā. Tātad šī apakškomiteja un tās darba grupas nāks klājā ar rekomendācijām. Mēs esam tikušies ar ASV partneriem, mums bija ļoti interesants debats, viņi jautā, ko Eiropas Savienība dara šajā jautājumā, un es savā ziņojumā arī atspoguļošos jautājumus no tirgus ļaunprātīgas izmantošanas viedokļa. Esmu priecīgs, ka Ferberkungs eh, ziņojumā par MIFID ir ieturējis ļoti stingru līniju šajā jautājumā par biežo, biežo tirdzniecību. Mans ziņojums ir pilnībā saskaņots ar to darbu, ko dara Ferberkungs. Nākamais jautājums ir ziņotāju aizsardzība. Es domāju, ka e, šis jautājums ir pats par sevi saprotams. Ja mēs paskatāmies 45. līdz 47. grozījumi, tad e, šeit es esmu e, pastiprinājusi aizsardzības iespēju, kā arī nepieciešamību saglabāt ziņotāju konfidencialitāti, nodrošināt šiem ziņotājiem aizsardzību, kā arī izstrādāt atbilstošos ziņošanas mehānismus, kas saskan arī ar MIFID priekšlikumiem. Kā jau es teicu, Es eh, domāju arī par nākotnes attīstību, jo, kā kolēģi zina, tad attīstība tirgu, kurā notiek elektroniskā tirzniecība, ir ļoti strauja. Un tieši tādēļ mēs esam iestrādājuši iespēju aktualizēt likumdošanu, izmantojot deleģētos aktus reaģējot uz e, jaunām e, metodēm ļaunprātīgā tirgus izmantošanā. Pārējie grozījumi ir visai tehniski, kur mēs noprecizējām e, redakciju, lai aptvērtu visus ārpusbiežas vērtspapīra darījums, kā arī visus vērtspapīrus, ne tikai aktīvus. Tāpat mēs esam uzlabojuši redakciju, lai nodrošinātu iespēju uh, attiecīgajām iestādēm efektīvi rīkoties, piemēram, izmeklēšanas gadījumā. E, šī ir man patreizēja priekšlikuma attiecībā uz jauno regulas tekstu, un es esmu pārliecināta, ka kolēģiem noteikti ir papildinājumi un lietas, ko piebilst, un es noteikti uh, raugos ar lielu nepacietību uz tālākajām debatēm ar uh, saviem ēnu referentiem. Daži komentāri par direktīvu. Esmu sagatavojis ļoti vienkāršu direktīvu, jo Daži, daži no šiem jautājumiem skata mūsu kolēģi arī Liba komitejā, un, diemžēl, mums bija ilgs laiks jāgaida, kamēr sagaidījām referentu no šīs komitejas, un šī komiteja tā vietā, lai koncentrētos uz eh, direktīvu, direktīvu pēc būtības uzsāka eh, milzu cīņas par procedūru, jo mēs mūsu komitejā uzskatām, ka ļaunprātīga tirgus izmantošana ir ļoti nopietns pārkāpums, un ja mēs paskatāmies eh, presē, tad redzām, ka tiek ziņots par arvien biežākiem eh, tirgus ļaunprātīgas izmantošanas gadījumiem, tādēļ mums ir nepieciešami instrumenti un iespējas to, šo situāciju ietekmēt. Tādēļ Šajā direktīvā eh, esmu, piemēram, izmainījusi tā stāšanos spēkā. Eh, tas ir gadu pēc tās pieņemšanas, nevis divus gadus. Tāpat tā ir jāpārskata reizi divos gados, nevis četros gados, lai mēs varētu efektīvāk reaģēt uz jaunu attīstību tirgu un lai dalībvalsts varētu efektīvāk piemērot kriminālu sodus. Un Tādēļ, ši, kā jūs teicat iepriekš, es neesmu ieviesus nekādus grozījumus attiecībā uz tehniskajām detaļām un atstāju to savu kolēģa ziņā no Liba komitejas. Un es tikai gribētu, lai viņi reāli pie tā strādātu, nevis cīnītos par procedūras jautājumiem. Paldies! Liels paldies, Šarlīna! Es domāju, ka ziņojums bija ļoti labs, un es gribētu uh, pateikties arī par palīdzību, ko tu man sniedzi e, šajā e, gadījumā, un Žāns Pauls Gozes arī piedalījās e, šajā procesā komitejas vārdā. Tālāk pāriesim pie ēnu referentiem. Daži, dažiem no tiem šodien ir aizvietotāji. Vispirms došu vārdu Žanam Paulam Gozeskungam. Paldies, priekšsēdētāji. Šodien es gan runāšu kā Sirpa Pitikainena. Es gribu viņas vietā atvainoties. Viņai bija jābrauc uz Somiju, un viņa man atstāja uh, rakstītu zīmīti, kur es nolasīšu, un jūs sapratīsiet viņas viedokli. Pirmkārt, Sirpa grib pateikties Makārtīs kundzei par visu paveikto darbu, ko viņa turpina arī veikt, uh, par visiem grozījumiem. Paldies arī par viņas darba metodi, kas ļauj labi sadarboties visiem. Sirpa uh, sveic eh, Makārtīs kundzi ar to, ka tā vēlas uzraudzīt pārobežu uzraudzību tirgu mm, un eh, dalību valstu kompetentās iestādes, eh, līdz ar to varētu labāk sadarbojoties, labāk arī uzraudzīt tirgus un likt tirgus dalībniekiem publiskot audita dokumentus. Tas sirpas prāti ir pareizais solis pareizā virzienā. Uh, taču viņa vēlēto šajā aizvien sarežģītākajā tirgus sistēmā, kur ir aizvien vairāk problēmu, turpināt šīs debates, lai atrastu vēl labāku risinājumu nekā šobrīd piedāvāt ziņojumu projektā. Dalību valstīm šobrīd nav resursu, lai varētu pienācīgi uzraudzīt tirgu. Sirta Pitikainen vēlētos, lai referente un ēnu referenti piedāvātu papildus risinājumus. Tālāk, ja mēs runājam par eh, darījumiem ar mazu laika intervālu, tad šī jaunā kategorija, viņas prāt, varētu radīt tikai lielāku sarežģītību un, iesa, un arī lielākas iespējas ļaunprātīgi izmantot tirgu. Viņa vēlas, lai referente precīzāk definētu šos te HFT darījumus, eh, saskaņojot definīciju ar Ferber kungu, kurš raksta ziņojumu par MIFID. Sirpa Pitikainen ir par to, lai MVU netiktu iekļauti izņēmuma e, sarakstos, tie ir jāiekļauj tātad parastajos sarakstos, pārbaudot tirgus ļaunprātīgu izmantošanu ta, tas vairos tirgus uzticību. Tātad jūsu pozīcija saskana ar Sirps Pietikainens pozīciju. Viņa piekrīt jums arī tajā jautājumā, ka esmai vajadzētu izveidot konsultatīvo komiteju līdz 2014. gada jūnijam. Šīs komitejas uzdevums būtu uzraudzīt tirgus un konsultēt to. Tir, Sirpa atbalsta arī to, lai būtu sarunu platforma, kur varētu runāt par dažādiem noteikumiem un noteikumu pārkāpumiem. Ja mēs runājam par 20 tūkstošu eiro sliekšņa anulāciju, par ko jūs šeit runājat, Sirpa nav pārliecināta, vai tas būtu tirgus interesēs pilnībā atteikties no šīs sliekšņa. Viņa uzdod jautājumu, varbūt varētu ieviest kādu citu slieksni nedaudz zemāk nekā 20 tūkstoši, lai piedāvātu pragmatisku risinājumu. Un visbeidzot, pēdējais jautājums. Uh, E, svarīgs iekšējās informācijas uh, definīcija. Sirpa Pitakainen saprot, ka ir nepieciešams vēl noskaidrot šo jautājumu, iedziļinoties patreizajās problēmas, potenciāli radītajās, patreizajās definīcijas potenciāli radītās problēmās. Ir nepieciešams vairāk pielāgot definīciju patiesajiem tirgus apstākļiem. Paldies par uzmanību. Thank you. Liels paldies! Un tagad Alta grupas vārdā Filips Bekerkungs. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es arī runāšu Klīnca kunga vārdā, uh, kurš atvainojas uh, par to, ka viņš pats nevarēja ierasties. Un viņš vispirms grib pateikties referentei par izcilo sadarbību šajā procesā, kas attiecās atsevišķiem jautājumiem, par kuriem viņš vēlas runāt. Eh, viņam ir eh, pār šādi jautājumi. Vispirms par aptvērumu. Klīnsa kungs nepiekrīt referents grozījumiem, kas um, nosaka izņēmums attiecībā uz tirdzniecības, atsevišķām tirdzniecības platformām. Viņš uzskata, ka tas ir nevietā. Tālāk par iekšējo informāciju Klīnca kungs atbalsta otro un trešo grozījums, kas attiecās uz uh, iekšējās informācijas eh, iz, izmantošanu un piekļuvi sapied, eh, valsts iepirkuma procesā. Klīnca kungs atbalsta vienotu prasību noteikšanu attiecībā uz vienotu sarakstu sastādīšanu, kas ir iekšējā informācija, un attiecinātu to uz visu veidu iekšējo informāciju, kas attiecās uz šo darījumu slieksni. No vienas puses 20 tūkstoši eiro varētu likties mazs slieksnis uh, atsevišķās dalība valstīs, kamēr citās tā ir būtiska summa. Tādēļ viņš uzskata, ka uh, šis jautājums būtu tālāk jādisk, jāizdiskutē. Tālāk Klīns uh, kungs runā arī par šo tirzniecības logu, uh, kura nosacījumi ir ļoti rūpīgi jāizvērtē, kas attiecās uz pie, biežiem darījumiem. Jautājums ir, vai tieši šie biežie darījumi un vai automatizētie darījumi tiek izmantoti kā um, tirgus manipulācijas instruments. Tālāk attiecībā uz eh, rīkojumu uzraudzību Klīnskungs atbalsta eh, tādu pārobežas uzraudzības mehānismu izveidošanu, kas ļaut kontrolēt eh, situāciju visā šajā nozarē. Tālāk, kas attiecās uz likviditāti atsevišķiem finanšu instrumentiem, šeit ir jānodrošina pieeja attiecīgajai informācijai, lai varētu izsekot pārobežu manipulācijām. Paldies! Keep losing my button here. Uh, thank you. Paldies, saka priekšsēdētāji. Zaļo grupas vārdā Paskāl lūdzu. Man šķiet, ka no ECR grupas neviena nav. Um. Labi, paldies. Es neuzskaitīšu visus tos punktus, kuros es piekrītu šajā ziņojumā, jo tad man būtu jārunā uh, ļoti ilgi un es būtu izsmēlis sev atvēlēto runas lauku. Es uh, gribu tikai atzīmēt, ka zaļie ļoti atbalsta gandrīz vai visus priekšlikums, kas parādās šajā ziņojumā, kura uzdevums ir uzlabot kontroli, preventīvo darbību un arī sankcijas ļaunprātīgai tirgus izmantošanai. Es savā runā pieminēšu tikai četrus komentārus, papildinājumus tam, ko mēs jau dzirdējam. Pirmkārt, par darījumiem ar maz laika intervālu. Priekšlikums, kas parādās Arlīnas ziņojumā, izraisa jautājums par skaitļiem 250 eiro par vienu transakciju. Tas ir skaitlis, kas ir ņemts no uh, pieredzes Amerikas tirgū. Man ir bijušas debatas ar dažādiem, tirgu, dažādiem tirgus dalībniekiem, kuri uzskata, ka mēs varētu būt ambiciozāk šajā jautājumā. Mēs varētu ņemt kādus skaitli, kas vairāk attiec uz Eiropu, nevis uz šo Amerikas pašregulā, tirgus pašregulācijas skaitli. Varbūt mēs varētu runāt par šo skaitli un ieviest kaut ko tādu, kas būtu ambiciozāks, bet pa, princips kā tāds mums ir pilnīgi atbalstāms. Otrs komentārs par tirgus ļaunprātīgas izmantošanas kontroli jātiek izmantotas vairākas platformas, lai notiek pārobežu darbība un darbība dažādās biržās. Tas ir ļoti aktuāls jautājums, jo Eiropas tirgus ir ļoti liels un sarežģīts. Šī sarežģītība paver plašas iespējas manipulēt tirgu un sarežģī eh, uzraudzītāju uzdevumu. Es domāju, ka ir ļoti svarīgi virzīties uz to pusi, ko mums šeit piedāvā referente, proti konsolidēt šīs te, šos rīkojumu dokumentus, rīkojumu reģistrus, tā lai varētu harmonizēt rīkojumus, kuri ir tapuši dažādajās platformās un pārbaudīt tos. Es nezinu, kā mēs to darīsim, bet mēs, es uzskatu, ka tā ir absolūta prioritāte. Uh, mūsu politiskā grupa to uzskata, jo tieši tas ļaus mums identificēt tirgus ļaunprātīgu izmantošanu daudz efektīvāk nekā to daram tagad. Trešais komentārs - sankcijas. Tiešām mēs varam ieviest dažādus kontrols pasākumus. Ja nebūs uh, attiecīgu sankciju, tad šiem pasākumiem, kontrols pasākumiem nebūs nekādas jēgas. Mēs tos būsim ieviesuši savu prieka pēc. Krāpšanās joprojām tad nesīs augļus un būs izdevīga. Es domāju, ka ir jāiet tālāk nekā šobrīd piedāvā Arlēns ziņojuma projekts. Vajadzētu iet tālāk, harmonizējot administratīvās sankcijas Eiropas Savienībā un arī veikt dažādas preventīvās sankcijas. Mēs zinām, ka atsevišķās dalību valstīs soda sankcijas ir ļoti vājas. Es domāju, ka neviens no mums nevēlas ļaut uzsākties tiesu procesiem starp dalību valstīm, eh, lai tiktu ieviestas dažādas administratīvās sankcijas šī tiesas procesa rezultātā, bet pats process vir, vilktos desmitiem gadu. Es domāju, ka mēs varētu harmonizēt sankcijas Eiropas Savienībā, tādējādi padarot šo direktīvu efektīvāku un arī vienoto tirgu labāku. Un pēdējais punkts par ziņotājiem whistleblowers. Es pilnībā piekrītu ziņojumā redzamajiem priekšlikumiem. Bet galvenais uzsvars ir likts uz iekšējiem pasākumiem dažādās grupās un uzņēmumos. Varbūt, ka vajadzētu arī paredzēt tādus gadījumus, kad ziņotājs nevis ziņo grupas iekšienē, bet gan tūdaļ pat dodas ārpus šīs grupas ja ir radusies spriedze vai kaut kāda bloķēšana un darījuma pārtraukuma, ļaunprātīga izmantošana kādas platformas iekšienē, ir jāpadara iespējams ziņot kaut kur citur, ārpus platformām, piemēram, esmā, celt trauksmi par to, ka kaut kur ir notikusi manipulācija un ļaunprātīga izmantošana tā vietā, lai vāktu kaut kādu anonīmu informāciju, vajadzētu ļoti reālu, skaidru iestādi vai struktūru, kurā ziņotājs var vērsties ar agrīno brīdinājumu. Lūk, šie ir mani četri komentāri, kuros es gribēju precizēt tos grozījumus, ko iespējams mēs iesniegsim no grupas. Vēlreiz gribu atkārtot, ka mēs pilnībā atbalstām visus pārējos priekšlikumus ar lēns ziņojumu. Uh, thank you. Paldies! Es neredzu nevienu no goe grupas. Tādēļ es došu vārdu Gotfrīdam Blūmkungam lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es domāju, ka es gribētu brīdināt par pāris lietām. Es zinu, ka jūs gribējāt tikai labu, bet 35 gadus nostrādājot Londonas Citijā, es zinu, cik bieži tirgus eh, sakāju regulātori, jo eh, regulātors uzskata, ka viņi saprot, kas notiek, bet patiesībā tā nav. Un man ir aizdomas, ka komisija šoreiz ir šādā situācijā. Es eh, pirms 12 gadiem Sitijā strādāju ar finanšu pakalpojumiem, un tad es atceros, ka amerikāņi ieviesa uh, tādu likumdošanu, kas attiecas uz nākotnes uh, opciju modernizāciju. Tas tika pie, šī likumdošana tika pieņemta 2000. gadā, un tā rezultātā visi vērtspapīri tika iznesti ārpus bilances. Nekas pēc būtības nemainījās. Es negribu teikt, ka tirgus vienmēr beigās ir uzvarētājs. Uh, Eh, bet dažreiz sekas ir tādas, kādas mēs nebūtu gribējuši. Tā kā es gribēju tikai brīdināt jūs būt uzmanīgākiem savā pieejā. Priekšsēdētāji, paldies! Un tagad došu vārdu Ferberkungam, lūdzu. Mm, paldies! Es varu pievienoties eh, tiem, kas eh, apsveic referenti, taču es vēlētos norādīt arī uz eh, citiem punktiem. Mums nevajadzētu šeit visu samest vienā kaklā. Ir jāatcerās, ka te ir runa par tirgus uzraudzības noteikumiem un nevajadzētu tos vienkārši izņemt ārā. Mifida ziņojumā, ko esmu sagatavojis, es ņemu vērā uh, visu to, kas notiek tirzniecības pasaulē, un cenšos eh, to attiecināt uz MIFID jomu. Es cenšos arī akceptēt noteikumus, kas attiecas uz šādiem uh, produktiem. Bet, jebkurā gadījumā, mums vajadzētu, protams, ņemt vērā tirgus uh, ļaunprātīgas izmantošanas uh, iespējas. Tieši tāpēc esmu pateicīgs par to, ka mēs spriežam par organizētas tirdzniecības sistēmas OTF uh, jautājumiem. Protams, uh, nevienmēr to varēs noregulēt ar šiem noteikumiem. Dažkārt varbūt vajadzēs piemērot arī MIFID noteikumus. Ja runa par darījumiem ar mazu laika intervālu HFT, tad uh, diez vai mums vajadzētu šajā, šajos noteikumos par tirgus ļaunprātīgu izmantošanu likt iekšā konkrētus datumus vai termiņus. Es varētu uh, piekrist Korinam Fermam, kurš teica, ka e, šie jautājumi netiks atrisināti tik vienkāršā veidā. Mums vajadzētu ievērot loģiku. Galu galā varbūt šajās dažādajās idejās ir arī pareizā ideja. Bet jebkurā gadījumā mums vajadzētu padomāt e, par to, kas notika MIFID e, jomā. Varbūt uh, šie noteikumi arī ir pietiekami labi un vajadzētu nodrošināt, eh, lai tie nerunā viens otram pretī, proti šie ļaunprātīgas izmantošanas noteikumi un MIFID noteikumi. Tad diez vai mums vajadzētu visu to, kas notiek tirdzniecības pasaulē, likt iekšā MIFID jomā. Šajā ziņojumā tiek runāts, piemēram, par eh, brokeru darījumiem, nevajadzētu tos attiecināt uz MIFID. Mums taču vajadzētu ievērot to, kas ir rakstīts visos ziņojumos. Tieši tāpēc būtu svarīgi nodrošināt saskaņu, ja ir runa par laiku. Pretējā gadījumā mēs e, nodarīsim tikai ļaunu. Paldies. Tomas Mānis, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Arlīne, tu dzirdēji ļoti daudz komplimentu, es noteikti varu tiem pievienoties. Es eh, gribētu atsaukties uz kolēģi, kurš runāja par Londonu City un teica, ka tirgus jebkurā gadījumā būs viltīgāks ka mēs varam pieņemt to, ko mēs gribam, un tirgus vienalga apies mūsu noteikumus. Es domāju, ka mēs nevaram to akceptēt. Mēs eh, dzīvojam ļoti sarežģītos apstākļos, mēs eh, debatējam, daudziem deputātiem ir dažādi uzdevumi. Es domāju, ka mums eh, ir jāiejaucas. Mums ir jāiz, jāsagatavo tādi noteikumi, kas nodrošinātu ietvaru tām, lai tirgi varētu būt drošāki. Ļoti pareizi arī kolēģi norādīja uz HFT uh, darījumiem ar mazu laika intervālu. Šeit tirgus ir patiešām ļoti milzīgs, apmēri ļoti lieli. Ir jāatcerās, ka līdz 2015. gadam nodrošināt šos noteikumus varbūt ir mazliet pārāk ambiciozi par šiem 250 eiro uz vienu darījumu. Paskals jau uz to norādīja, ka varbūt mēs varētu šeit rīkoties mazliet eh, kra mm, krasāk, mēs varētu būt šeit ambiciozāki. Man ir radies eh, jautājums par 26. grozījumu. Šeit ir runa par emitētājiem un par situāciju, kad izaugsmas tirgos ir iestājusies stagnācija. Un Tā šādā gadījumā tad eh, šie tirgi būtu jāatbrīvo no šāda veida saraksta. Es vienmēr šādos gadījumos domāju par maziem un vidējiem uzņēmumiem. Mēs nevaram tos salīdzināt ar lieliem koncerniem. Ja parādās šāds tirgus, tad ir jāsagatavo saraksts un jāpastāv arī iespējai uh, atbrīvot no pienākuma veidot šādus sarakstus. tomēr ir jāapraksta iespējas, ka varētu būt insideri šādos uzņēmumos. Manuprāt, šī lieta ir interesanta un to vajadzētu pārdomāt. Vēl kāds punkts. Kādas sankcijas ir paredzētas un cik eh, tām ir jābūt stingrām? Jā, protams, mums ir vajadzīgas sankcijas, mums ir vajadzīgas institūcijas, iestādes, kur dalībvalstis spēlētu aktīvāku lomu nekā līdz šim. Es domāju, ka pats svarīgākais ir panākt, lai pārobežu uzraudzība būtu tāda, ko dalībvalstis vēlas ieviest. Es domāju, ka mēs varam piekrist eh, kopēji nostāja, kas ir pausta šajā ziņojumā. Protams, ir svarīgi, lai šie divi ziņojumi, MIFID ziņojums un šis ziņojums nerunātu viens otram pretī. Jebkurā gadījumā šī joma ir ļoti svarīga, un nākamreiz kad eh, mums būs šāda sanāksme, būtu labi, lai eh, tā būtu redzama mm, arī tieši saistē, tā lai visi zinātu, par ko mēs šajā komitejā runājam. Es eh, domāju, ka visām organizācijām vajadzētu paskatīties, kas notiek šādās sanāksmēs. Galu galē mēs ne, nevēlamies nevienu uz neko uzkūdīt, un no tirgus spēlētājiem vajadzētu zināt, par ko mēs šeit runājam. Paldies! Es eh, domāju, ka mēs vienmēr esam redzami un dzirdami internetā, izņemot dažreiz eh, Strasbūrā, ka tas tā nav. Vai ir vēl kāds, kurš vēlas piedalīties debatēs? Šķiet, ka nē, tad man ir daži komentāri. Kā jau Arlīna norādīja, mums patiešām bija ļoti uh, auglīga ekon delegācijas vizīte Āzijā, kuras laikā mēs eh, tikāmies ar daudziem interesantiem cilvēkiem, kam varējām uzdot daudzus jautājumus, un es saprotu, ka viņu tirgi varbūt nav tik sarežģīti kā mūsējiem, tur nav tik daudz aktīvu kategoriju, kā, piemēram, biržā Londonā, bet tajā pat laikā mēs guvām daudz labu atziņu šīs vizītes laikā, un Arlīna jau dažas no tām ir iestrādājusi savā ziņojumā. Tālāk jautājumā par uh, ārpus uh, biržas uh, finanšu instrumentiem. Es esmu pati nobežījusies par to, kā šī kategorija reāli darbosies, un varbūt, ka mums vajadzētu šeit kaut ko pamainīt. Es domāju, vai ir pareizi uh, noteikta aizlieguma attiecībā uz uh, īpašumu kapitāla izmantošanu. Uh, var šeit runāt par tirgus veidošanas kapitālu, bet varbūt mēs varētu ieviest kaut kādu vienkāršu metriku, lai noteiktu, kas ir leģitīms tirgus veidošanas kapitāls. Uh, nemērot 17 um, dažādas uh, matricas, kā tas, piemēram, patreiz notiek ASV. Varbūt mēs varētu to uh, darīt pavisam vienkārši, nosakot konkrētus uh, procentus, kad ir iespējams atlikt daļu kapitāla, neatkarīgi no tā, vai lielākā daļa no tā netiek izmantot tirgus veidošanai. Es domāju, ka tas vairāk varbūt attiecas uz MIFID, bet ja mēs šo ideju virzītu un attīstītu tālāk, tad es domāju, mēs varētu runāt arī par sodiem, kāda varētu būt pārkāpuma gadījumos. Tālāk Financial Times pavisam nesen runāja par to, ka atsevišķi uh, likumdošanas aspekti, kas attiecas uz e, ļaunprātīgu tirgus izmantošanu, neveicina ilgtermiņa investīcijas. Un tur tik runāts par to, ka varētu kategorizēt informāciju pēc tās satura. Es negribētu to šajā gadījumā rekomendēt, bet varbūt ir iespējams paskatīties, uh, vai mēs kaut ko nevarētu paņemt no šīs domas vai šī priekšlikuma, lai tiešām veicinātu ilgtermiņa investīcijas, eh, nevis uh, uh, ierobežotu tās. Tālāk. Man uh, ļoti pievilcīgs šķiet ideja par uh, um, rīkojumu reģistra pārobežu uzraudzību, jo es domāju, ka notiek ar vien vairāk uh, tiešsaistes um, darījumu, tiešsaistes ziņojumu, un tādēļ mēs varētu runāt par standartizāciju, jo daļai mēs jau esam par to uh, runājuši um, EMIA apsvērumu daļā. Un, protams, mums ir jādomā arī par ilgtermiņu nākotni, kur varētu nodrošināt daudz labāku uzraudzības kontroli. Es negribu būt uh, futūristiska, bet es domāju, ka uh, mums vajadzētu vajadzētu padomāt par šo eventuālo nākotnes attīstību, strādājot pie jauniem tiesību aktiem. Tālāk, kas attiecās uz uh, nodevs maksājumiem par rīkojumiem, par darījumu rīkojumiem, man šķiet doma ir laba, un kā jau Arlīna teica, šāda pieeja jau ir izmēģināta daudz viet. Es tikai domāju, vai šādu maksu vajadzētu noteikt par katru rīkojumu vai par katru uh, ziņojumu jo padarījumos ar mazu laika intervālu tas, ka tiek uh, doti tirsniecības vai pārdošanas rīkojumi, tas nenozīmē neko sliktu, uh, jo, piemēram, atsevišķi, atsevišķi ziņas varētu nozīmēt vienkārši darījumu koriģēšanu, bet mums šeit vajadzētu uh, paraudzīties, kāda būs starpība, ja mēs noteiksim šo maksu par rīkojumu vai maksu par katru vēstījumu vai ziņu. Jo šeit arī e, ilgtermiņa investori norāda, ka darījumi ar mazu laika intervālu izmanto neproporcionāli lielu daļu no visas sistēmas. Bet es piekrītu, ka mums vajadzētu šo jautājumu arī MIFID kontekstā izvērtēt padziļināti bet tā kā šī tēma šeit tika skārta, tā tā es domāju, man par to būtu jāparunā. Bet eh, tas nenozīmē, ka mums vajadzētu eh, šo jautājumu obligāti regulēt eh, šajā likumdošanā par ļaunprātīgu tirgus izmantošanu. Tālāk atgriežoties vēl pie direktīvas, mēs atzīstām, ka Lībe komiteja ir tā, kas raukās, lai krimināla sankcijas būtu harmonizētas un saskaņotas Eiropas Savienībā, neatkarīgi no tā, uh, vai šī lieta tiek uh, skatīta mūsu komitejā vai e, citās komitejās. Tomēr mums vajadzētu būt uh, sistemātiskākiem eh, savā darbā. Mums vajadzētu noteikt pamatu principus, ko visi ievēro. Un es domāju, ka būtu ļoti labi, ja ekon komitejā mēs varētu ievērot šādus pamatprincipus. Es uzskatu, ka ir ļoti svarīgi, lai mēs nenoteiktu maksimālo harmonizāciju vismaz ne tagad, jo Ir jau dalībvalstis, kurās ir daudz stingrāki krimināli sodi noteikti nekā citās dalībvalstīs, un ir dažas, kurās vispār krimināla atbildība netiek paredzēta par šādiem pārkāpumiem. Un komisija ir ierosinājusi minimālo harmonizāciju, un es domāju, ka būtu ļoti nepareizi, ja kāds uzskatītu, ka administratīvie sodi un krimināli sodi nozīmē uh, dubultu sodu. Nē, ja tiek noteikta administratīvā sankcija vai sots, tad tā ir viena lieta. Eh, bet, ja ir iespējams, ka tiek uzsākt arī krimināla vajāšana, tad tas notiek paralēli. Tā ir atsevišķa lieta, eh, jo pa padomē patreiz arī par to iet runa, un varbūt mēs parlamentā varētu šo jautājumu atrisināt. Tas ir, ka administratīvais sots neaizstāja dalību valsts kriminālu sodu sistēmu. Es zinu, ka Arlīna noteikti sakos eh, šīm tendencēm. Un es gribētu pateikties Arlīnai par ļoti interesanto ziņojumu. Mums vēl ir laiks uzklausīt komisiju, ja referenta to vēlas. Komisijas pārstāvs ir šeit. Es došu vārdu komisijas pārstāvēji. Paldies priekšsēdētāji! Es vēlētos pateikties Arlīnai Makārtējai par ziņojuma projektu. Viņas ziņojums atbilst komisijas priekšlikumam attiecībā uz uh, tirgus ļaunprātīgas izmantošanas režīmu stiprināšanu. Ir vairāki punkti, kurus mēs vēlētos saglabāt pašreizējā redakcijā, proti komisijas priekšlikuma redakcijā. Tad ir runa par MVU un izaugsmas tirku. Mēs uzskatām, ka attiecībā uz šo jomu komisija jau pauda savu viedokļu ļoti skaidri, un šis priekšlikums bija ļoti labi līdzsvarots. Mēs vēlētos arī uzsvērt faktu, ka, kā jau pieminēja pati referente un arī Fērberkungs, ir jānodrošina konsekvence un saskaņa starp šiem diviem ziņojumiem. Daži punkti, ko mēs redzam šajā ziņojuma projektā, iespējams labāk atbilstu uh, MIFID direktīvai attiecībā uz tiesisko ietveru. Tāpat arī mēs domājam, ka vajadzētu izņemt OTF kategoriju. Ja organizēta tirdzniecības sistēma tiks izņemta, tad eh, tas nozīmēs to, ka jebkura veida platforma tirdzniecība, vai nu tas notiktu regulētos tirgos vai OTF, uh, eh, tiktu ietverta šajā režīmā, kas attiecas uz tirgus ļaunprātīgu izmantošanu. Tāpat arī vēlētos uzsvērt to, ka jau notiek darbs pie darījumiem ar mazu laika intervālu HFT. Arī MIFID ietveros tiek par to runāts, un tāpēc ir ļoti svarīgi, ka šis darbs neapstājas. Attiecībā uz sankcijām es gribēju pieminēt to, ka ir ļoti svarīgi saglabāt konsekventu pieju, ir jānodrošina saskaņa ar citiem priekšlikumiem, piemēram, CRD, kapitāla prasību direktīvas priekšlikums. Tāpat arī ir ļoti svarīgi, piemērojot visu šo režīmu, MIFID, kriminālās sankcijas un tā tālāk, ka laiks, kas tiek dots konkrētu pasākumu veikšanai vai pasākuma transponēšanai eh, dalībvalstīs ir pietiekams, lai dalībvalstis varētu sagatavot patiešām kvalitatīvus tiesību aktus. Noslēgumā es vēlējos pieminēt vēl to, ka, manuprāt, parlaments ir uz pareizā ceļa strādājot pie šī ziņojuma. Mēs ceram, ka diskusijas būs konstruktīvas, un eh, cerams, ka Eh, kopu likumdevējiem izdosies sasniegt politisku vienošanos līdz šī gada beigām, kā tas tika norādīts eh, iepriekšējās Eiropadomas secinājumos. Paldies! Tagad eh, došu vārdu Arlīnai, referentei. Es centīšos izteikties īsi, jo, manuprāt, ja runa par šādiem detalizētākiem jautājumiem, tad es nevēlos pieturētos tikai pie savas nostājas, es labprāt uzklausīšu arī citu idejas un sadarbošos ar ēnu referentiem, lai uzlabotu un piestrādātu vairāk pie šiem priekšlikumiem. Tomēr es domāju, ka ir svarīgi parunāt par to, vai pastāv konkurence starp MIFID un tirgus ļaunprātīgas izmantošanas regulu. Es domāju, ka tā nebūtu nav. Es gribētu aicināt Ferberu kungu atcerēties to, ka ja es strādāju pie uh, konkrētas regulas, tad eh, šeit ir runa par tirgus ļaunprātīgu izmantošanu, kas notiek šādos gadījumos, piemēram, ja HFT eh, eh, tiek izcelta kā iespējamā joma, kur varētu notikt ļaunprātīga izmantošana. Nu, šādi gadījumi var nonākt MIFID, vai arī mēs varam izlemt rīkoties savādāk. Taču, ja es būtu regulators, tad es gribētu zināt, kā man rīkoties. Uh, Protams, nav vajadzīga dubulta regulācija, taču kaut kur šie gadījumi ir jāietver. Un tā kā mēs esam vienojušies par laika grafiku, tad, diemžēl, man nebija laika izskatīt MIFID ziņojumu. Mm, laika termiņš tulk iesniegšanai, tulkošanai bija diezgan strikts, un uh, es domāju, ka mums vajadzētu uzklausīt regulātors, ja viņi mūs aicina izveidot uh, citas vietas, kur par to runāt. Uh, Pašlaik šķiet, ka šādus gadījumus ir ļoti grūti izsekot un arī uzliktiem sankcijas. Jebkurā gadījumā es rīkojos uh, šādā veidā tāpēc, ka man, uh, man uz to aicināja regulātori. Es domāju, ka mums ir jādara vairāk. Šis jautājums ir ļoti agrīnā stadijā, un es būtu ļoti apmierināti, ja kolēģi paustu savas idejas. Atbildot komisijai par MVU uh, izņēmumiem, ko jūs vēlētos saglabāt, uh, Es gribētu, lai komisija saprot to, ka MVU īstenībā nav neko gaidījuši, nav mums prasījuši šādā veidā rīkoties, viņiem nav vajadzīgs izņēmums. Tāpēc eh, es domāju, ka mums ir vajadzīgs pamatojums, kāpēc mēs vēlamies svītrot eh, šādus noteikumus. Ja jūs vēlaties atbrīvoties no birokrātiskās loga, tad es nedomāju, ka būtu jēga nodrošināt šo izņēmumu, ja MVU paši to nav prasījuši. Es īsti nezinu, vai šeit ir kāds birokrātiskais sloks. Mēs varētu, protams, par to diskutēt. Ja ir runa par esmu, tad es zinu, ka uh, ir domāts par HFT, par darījumiem ar īslaika intervālu. Īsnībā nekāds darbs vēl nav uzsākts. Protams, mēs varētu kaut ko darīt, ir arī kāds pētnieks, kas ir sācis strādāt un kurš ir uzdevis jautājumu, ko tad mums īsti vajadzētu darīt šajā sakarā. Uh, taču es domāju, ka mums šeit vajadzētu noteikt uh, darba uzdevumus. Mums vajadzētu šo procesu padarīt oficiālāku, mums vajadzētu saprast, ko esma dara šajā jomā. Es nevaru akceptēt to, ka darbs it kā notiek, un mums vajadzētu gaidīt, kad tad esma nāks klajā ar kaut kādiem darba rezultātiem. Mums vajadzētu padomāt, kā mēs atbilstam uh, pārējo valstu likumdošanai pasaulē. Aksel, jā, es nodarbojos ar šiem ļaunprātīgas izmantošanas gadījumiem, es nemaz necenšos skarties klāt tādiem gadījumiem, kurus vajadzētu iekļaut MIFID. Paskals runāja par administratīvām sankcijām. Es domāju, ka šo jautājumu mums vajadzētu skatīt mazliet detalizētāk. Priekšēdētā jūs minējāt, ka mēs nedrīkstētu novērtēt pārāk zēmu administratīvās sankcijas. Šeit nav runa par mm, kaut kādiem sīkiem sodiem, teiksim, par ātrumu pārsniegšanu. Uh, Mums ir vajadzīgi formāli instrumenti, kā mēs varētu vērsties pret eh, tirgus ļaunprātīgu izmantošanu. Es labprāt uzklausīšu arī konkrētus priekšlikumus. Eh, paldies Gozes kungam par eh, Pitikainas kundzes viedokļu izklāstu. Es esmu ar viņu runājusi un noteikti, ka mēs vēl strādāsim pie viņas pieminētajiem jautājumiem. Paldies arī Māna kungam par viņa komentāriem. Jūs jau zinat, ka šis ir tikai pirmais ziņojuma uzmetums, to mums vajadzētu vienmēr atcerēties. Protams, ka vēl ir jāstrādā. Taču iespējams mums vajadzētu piesaistīt arī tādus cilvēkus, kuriem ir plaša pieredze šajos jautājumos. Blūma kungs vienmēr izsakās kā ļoti labs eksperts. 20, 25 gadus viņš ir nostrādājis Londonas Citijā. Uh, Līdz ar to viņam, eh, viņa viedoklis eh, iespējams ir diezgan mm, tāds vienpusīgs. 12 gadus jūs nesat strādājis šajā tirgu, tā kā iespējams kaut kas ir mainījies. Es strādāju ar regulātoriem, kas eh, pēta šos gadījumus katru dienu. Mēs visi zinām, ka slikti uzņēmumi vēlas apiet noteikumus, bet tas nenozīmē, ka mēs varam iztikt bez noteikumiem. Uh, ka mums vajadzētu vienkārši sa sadzīvot ar tendencēm tirgū. Es, protams, labprāt uzklausītu jūsu pozitīvos un konstruktīvās idejas, bet mm, nevajadzētu teikt, ka Eiropai vajadzētu vienkārši apstāties strādāt. Protams, notiek pārobežu darījumi arī uh, Eiropas sistēmā, un tieši tāpēc ir vajadzīgi kaut kādi noteikumi arī attiecībā ar šādiem pārobežu darījumiem. Ja jums būs kādas interesantas idejas, labprāt tās uzklausīšu. Lielas paldies, Arlīna! Grozījuma iesniegšanas termiņš ir 8. mājas. Par grozījumiem runāsim. Markus, vai jūs vēlējāties vēl izteikties? Es atvainojos, neredzēju jūs. Plan. Man ir tikai jautājums par laika grafiku. Jā, visi runā, ka ir jāsaglabā konsekvence, Mums ir paredzētas diskusijas pēc Strasbūras nedēļas šī mēneša beigās par manu ziņojumu. Un, ja runa par balsojumu, tad šķiet, ka uh, laika grafiks nav īsti skaidrs. Manuprāt, būtu bīstami balsot par ļaunprātīgu izmantošanu un pēc, par, pēc tam par MIFID. Mums vajadzētu nedaudz sinhronizēt šo darbu pie ziņojumiem. Es pilnībā tam piekrītu. Es arī gribētu, lai mēs skatām šo ziņojumus eh, kopā vienlaicīgi. Labi, darīsim tā. Teorētiski balsojumam vajadzētu notikt 9. jūlijā par abiem šiem ziņojumiem. Taču, ja būs kaut kādas laika nobīdes attiecībā uz vienu ziņojumu, tad tas būs jāņem vērā. Tāpēc, ka nav šaubu, mums jācenšas iebalsot līdzīgas lietas, konsekventas lietas un harmoniskas lietas abos ziņojumos. Nevar jau gan paļauties uz visiem deputātiem, varbūt viņi vienā gadījumā balso tā otrā citādi. Bet mēģināsim, mēģināsim harmonizēt pieeju. Tas nozīmē, ka plenārsēdē šie jautājumi varētu nonākt septembrī gan jau Arlīna ziņojumi, gan arī Markus Ferber ziņojumi. Lielas paldies par šīm debatēm. Es skatos zālē, vai ir klāt darbojošās personas, kas runās tālāk par piekto darbkārtības jautājumu par Eiropas pievilcību investoriem. Es redzu, ka referente ir ieradusies, tāpat redzu arī sociālistu un demokrātu pārstāvis. Es zinu, ka ne Volfs Klīns, ne Saids šodien nevar piedalīties sēdē. Es nezinu, vai Svens būs no zaļajiem. Arī jūs nezināt. Man šķiet, ka mums paliks nedaudz brīva laika, pirms mēs sāksim runāt par pirmo, par otro, par trešo, ceturto darbkārtības jautājumu. Es domāju, ka mēs eh, varētu sākt runāt par piekto jautājumu tagad par Eiropas pievilcību investoriem, investoriem ja vien referente ir gatava. <coughs> Kirjā proedre, agapitēs, ka... Paldies, priekšsēdētājs kundze, godātie kolēģi. Eiropas pievilcība investīcijām. Tas ir ziņojums, par tēmu, par ko esam runājuši endās reizes, jo investīcijas, protams, ir mūsu politikas pamatā. Par tām runā gan Eiropas parlamenta deputāti, komisijas pārstāvji, dalību valstu politiķi. Visi vēlamies investīcijas. Es gribu jums pateikties par iespēju rakstīt ziņojumu par šo tēmu. Es gribēju to rakstīt tādēļ, ka šobrīd Eiropa atrodas tādā īpašā situācijā. Startautiskā situācija kopumā ir visnotaļ sarežģīta un arī situācija Eiropā ir īpatnē. Pirmkārt, mēs esam mēģinājuši šajā ziņojumā aprakstīt starptautisko situāciju. Mēs zinām, ka zināmā mērā pasauli atkops no krīzes, tad šī atkopšanās vēl ļoti nedroša un trausla. Tas nozīmē, ka Eiropas Savienībai ir jābūt klāt šajā starptautiskajā arēnā, jāpiedalās aktīvi ilgspējīgas attīstības veidošanā jāstiprina starptautiskā tirdzniecība, tai ir jābūt ar atvērtām robežām. No otras puses ir jārisina arī Eiropas Savienības iekšējās problēmas, lai mēs varētu pēc iespējas labāk izmantot šo te labvēlīgo vīdi starptautiskajai attīstībai. Mēs ceram, ka uh, Eiropas ekonomika drīz vien atgūs otro elpu. Uh, Eiropas Savienībā ir ļoti liels priekšrocības, nu, piemēram, eirozona, kas garantē stabilitāti. Tas ir mērķis, kas ir svarīgs pats par sevi. Tā ir arī svira, kas palīdz mums, mūsu uzņēmumiem un palīdz arī ār, ārvalstu uzņēmumiem šī eirozona. Kā paturēt savas pozīcijas kā pirmajam investīciju tirgumu pasaulē? Eiropas Savienība joprojām ir šāds tirgus Mēs nedrīkstam pakļauties eh, jauno attīstības ekonomiku diezgan agresīvajai ienākšanai tirgu un atdot šīs pirmās pozīcijas. Eirozonas stabilitāte šobrīd ir ļoti svarīga. Kā mēs varētu mēģināt stabilizēt finanšu sistēmu Eiropā? Kā vēl labāk un optimālāk izmantot vienoto tirgu? Skaidrs, ka šobrīd saskaramies ar problēmām. Mēs vēlamies piesaistīt vairāk investīciju. Tās nedrīkst būt tikai Eiropas investīcijas vien, nē. Ir jāskatās, kā šīs investīcijas sadalās pa dalību valstīm un no kurienes tās nāk, no kuriem reģioniem. Es domāju, ka tieši šo iemeslu dēļ ir ļoti svarīgi sadarboties arī ar reģionu attīstības komiteju. Tā varētu mums sniegt ļoti vērtīgu informāciju. Es uzskatu, ka ir jāmēģina labāk izmantot mūsu priekšrocības. Pilnībā jāizmanto iekšējā tirgus potenciāls, jo tādējādi mēs varētu piesaistīt jaunas investīcijas, radīt jaunas darba vietas ir jāveicina pārrobežu darbība un ekonomiskā aktivitāte. Jāstiprina Eiropas uzņēmumu loma, tanīpat laikā aicinot šeit ienākt ārvalstu uzņēmumus, radot aizvien aktīvāku tirgu ar jaunām iespējām dažāda veida uzņēmumiem. Līdzās tam jāmēģina labāk izmantot mūsu priekšrocības, tādas kā mūsu lielās, lielais potenciāls kvalitātes jomā. Jāturpina informēt par mūsu kvalitāti un mūsu kvalitatīvajiem um, pakalpojumiem un precēm ir jābūt vienmēr konkrētspējīgiem. Izglītība šeit ir īpaši svarīga. Arī šajā jomā ir nepieciešams, ir nepieciešams investīcijas. Mēs runājam ne tikai par cilvēku kapitāla attīstību, Nē, mums ir jāveic investīcijas jaunos uzņēmumos, kas varētu būt sadarbības uzņēmumi starp Eiropas valstīm un valstīm no ārpus Eiropas. Lielbritānija ir ļoti labs piemērs. Izglītības joma tiek izmantota tur, lai atbalstītu uzņēmumus un reklamētu tos. Es domāju, ka starptautiskajā plāksnē Mums vajadzētu labāk izmantot izglītības jomu, nekā esam darījuši to līdz šim. Bez tam Eiropā ir arī dažādi citi elementi, nu, piemēram, kultūras jomas, tāpat arī dzīvesveids, kas raksturo mūsu reģionu un veido to par ļoti pievilcīgu pasaules reģionu. Inovācijas ir tipiskas Eiropai, par to vajadzētu biežāk runāt. Mūsu komitejā jau to esam daudzkārt pieminējuši. Zinātne un pētījumi, kas šeit top, tāpat arī e, šo te pētījumu rezultātu publiskošana ir jāoptimizē. Mēs ziņojumā pasvītrojam struktūru fonda lomu tās nekad nav par bieži pieminēt šo, šo te struktūru fondu būtisko lomu krīzes apstākļos, jo tieši struktūra fonda ir galvenais finansējuma avots mūsu projektiem. Jaunajā daudzgad finanšu schēmā noteikti jāņem vērā šī loma. Eiropa sadarbojas ar citām pasaules valstīm, veidojot brīvās tirdzniecības attiecības mūsu komercu uzņēmumiem, tas ir ļoti svarīgi, lai viņi varētu aktīvi darboties citos tirgos. Šeit noteikti neatņemams ir abpusīgums pieejā tirgumu. Eiropas komisija cīnās par to, lai Eiropas uzņēmumi varētu labāk piedalīties pasaules tirgū. maziem un vidējiem uzņēmumiem arī tas paver jaunas iespējas, MVU var labāk iesaistīties publiskā tirgus darbībā. Manuprāt, visi šie dažādie elementi jau ir tikuši diskutēti daudzkārt mūsu komitejā rakstot dažādas rezolūcijas un dažādas ziņojumus. Šos dažādos elementus vajadzētu savilkt kopā tādā kopīgā programmā. Dalību valstīm vajadzētu vairāk sadarboties Eirostat paspārnē, tā, lai mūsu rīcībā būtu objektīvi indikātori, kas ļaut izmērīt, vai mūsu ekonomiskā vīde ir pievilcīga un labvēlīga investīcijām. Jāskatās, kur ir vājās vietas, kas uzņēmumiem ir nepieciešams, lai tie varētu labāk attīstīties. Stratēģijā 2020 ir dažādi komponenti, nu, piemēram, fāra programma, kuras mērķis ir stimulēt uzņēmumus. Mēs prasām, lai Eiropas komisija nāktu klajā ar paziņojumu, kas mums ļautu labāk izprast, kā tieši Eiropa nākotnē plāno izmantot savas priekšrocības. Protams, ka ir vājās vietas šajā te mūsu investoru piesaist stratēģijā, un tās ir jāapzinās. Ja vēlamies veicināt ārvalstu investīciju pieplūdumu Eiropā, tad šīs vājās vietas noteikti ir jāpārvar. Ir nepieciešami stratēģiski un normatīvi priekšlikumi tajās jomās, kas vēl nav pilnībā sakārtotas, lai radītu vēl labvēlīgāku vidi investīcijām. Iespējams, ka vajadzētu veidot kaut kādu observatoriju, kas novērot investīciju pieplūdumu Eiropā. Mēs nedrīkstam tikai tā vispārīgi runāt par investīcijām. Nē, mums ir jāskatās, kā investīcijas ieplūst atsevišķās dalību valstīs, jāanalizē situācija, jādomā, kā dalību valsts varētu labāk sadarboties lai izmantotu mūsu priekšrocības un radītu sinerģētisku efektu. Katrai, katram reģionam un katram ekonomikas sektoram un nozarei ir savas priekšrocības. Gūstot pilnu priekšstatu par situāciju, mēs varēsim arī ieskatīties nākotnes perspektīvās un optimizēt tās. Lūk, visumā tas arī ir viss par manu ziņojumu un par priekšlikumiem, ko esmu tajā iekļāvusi. Gribu atkārtot, ir nepieciešams strādāt strateģiski un saskaņoti. Tā, lai izveidotu instrumentus, varbūt arī observatoriju, kas varētu uzraudzīt situāciju visā kopumā. Paldies! Thank you very much! Liels paldies! Un... Liels uh, paldies arī par šo interesanto ziņojumu. Un tagad došu vārdu uh, sociāls demokrāta grupas pārstāvēja Klēvers Konza. Paldies priekšsēdētāji! Pēdējos gados mēs daudz no sociāls demokrātu grupas esam daudz dzirdējuši par to, ka ir e, jāpilnveido un jāuzlabo izaugsmas stratēģija Eiropas Savienībā, radot jaunas darba vietas. Tādēļ es noteikti atbalstu referentus domu un e, gribu aicināt komisiju sagatavot e, jaunu paziņojumu attiecībā uz investīciju politikas nākotni Eiropā. Šai stratēģijai ir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 aspekti, kas ir svarīgi. No vienas puses mums ir jārunā par arī investīciju piesaistīšanu, no otras puses jādomā par to, lai investīcijas neaizplūst no Eiropas Savienības. Mums ir jāskatās ne tikai uz Eiropas Savienības situāciju globālajā investīciju vidē, bet ir jādomā par to, cik svarīgi ir atbalstīt jau esošās rīcību politikas, eh, kas veicina investīcijas Eiropas Savienībā. Ar to es domāju kohēzijas politiku politiku un Eiropas Savienības nākotnē paredzēto rūpniecības politiku, jo kohēzijas politika joprojām ir galvenais um, investīciju uh, finansēšanas instruments reālajā ekonomikā. Un šādēļ arī šajā brīdī mums ir īpaši jāpasvītro tas, cik svarīgs ir kohēzijas um, politikas eh, investīcijas Eiropas Savienībā, lai veicinātu investīcijas dalībvalstīs. Es gribētu arī norādīt uz to, ka struktūra fondus var izmantot kā katalizators, piesaistot papildus finansējumu. Tādējādi mēs varētu nodrošināt to, ka svarīgas investīcijas ir savstarpēji papildinošas. Es ticu jauniem, inovatīviem finanšu instrumentiem. Es domāju, ka finanšu instrumenti var uh, panākt Eiropas Savienības budžeta multiplicējošu efektu, un tie var tikt izmantot kā alternatīvas finansēšanas avots un var veicināt strateģiskas un ilgtspējīgas investīcijas uh, fiskālās taupības eh, laikā. Es domāju, ka ir nepieciešama um, rūpnieciskās darbības bāzi, lai piesaistītu investīcijas. Tādēļ būtu jādomā par Eiropas Savienības rūpniecības politiku, uzlabojot mūsu ražotāju konkurētspēju. Šeit varētu domāt arī par uh, vadlīnijām attiecībā uz energoresursu efektīvu izmantošanu ar mērķi uh, veicināt investīcijas. Es gribētu redzēt tomēr, ka lielāku uzmanību tiktu pievērstu uh, investīcijām jauniešu uh, izaugsmas un nodarbinātības veicināšanā, jo mums ir augstu kvalificēti izglītoti jaunieši, uh, kuri varētu kļūt arī par zaudēto paudzi tikai tādēļ, ka viņiem nav darba vietu un es esmu pārliecināta, ka eh, referente noteikti atbalsta šo manu nostāju. Tāpat gribētu norādīt uz to, cik svarīgi ir efektīvāk izmantot energoresursus, tādēļ svarīgs ir investīcijas tā saucamajās zaļās eh, enerģijas risinājumos. Šīs investīcijas varētu radīt jauns, ilgspējīgs darba vietas, varētu palielināt jauno, eh, tā saucamo zaļo tehnoloģiju eksportu, pakāpeniski aizstājot eh, fosilās degvielas izmantošanu. Mums vajadzētu raudzīties, eh, lai Eiropas Savienības investīciju stratēģija tiktu vērsta uz to, kas radītu reālu pievienoto vērtību Eiropas Savienības līmenī, eh, un mēs varētu raudzīties uz to, lai investīcijas ir um, tādas, kas veicina kohēziju, ir eh, klimatam uh, eh, draudzīgas un ir pārobežu. Kas attiecās uz šo pievienoto Eiropas Savienības vērtību, šīm investīcijām ir jābūt maksimāli tālajošām, un visbeidzot mums ir jāveicina ilgspējīgas investīcijas, kas respektē vidus sociālos standartus, nodrošina labus darba apstākļus un nostiprina mūsu jauniešu pozīcijas. Mēs nepiedāvājam lētu darba spēku, bet mēs nodrošinām kvalitatīvu un ilgspējīgu investīciju vidi. Priekšsēdētāji, paldies! Vai vēl kāds uh, vēlas izteikties par šo jautājumu? došu vārdu Edvardām, jo Vulfs Klīns atsūtīja eh, zīmīti, ka Mozerkungs viņu pārstāvēs, bet viņš vēl nav šeit. Paldies, priekšstādātāji! Es atbalstu Sakaro Pulūkundzes eh, ziņojumu jo ja runājam par ekonomiku, tad tā piedzīvo ļoti skarbus ziemas apstākļus, ja tā varētu teikt, un mums ir jādomā par to, ko darīt nākotnē. Ja paraugāmies atpakaļ vēsturē, tad, lai arī startautiskais monetārais fonds tika veidots vai plānots jau otrā pasaules kara laikā, tika paredzēts, ka viņi būvēs nākotni pēc tam, kad otrais pasaules karš būs beidzies, bet sāk strādāt viņa jau otrā pasaules kara laikā. Un lai arī ekonomika piedzīvo ziemas apstākļus, tagad mums ir jādomā par pavasara sēklu dīkšanu, un mums nevajadzētu dzēst ugunsgrēku šodien tik ļoti, bet domāt drīzāk par to, kas būs pēc tam, kā Fēniks piecelsies no pelniem. Uh, Mums ir jādomā, ko darīt ar šīm regulām, un lai arī mēs tās visas gatavojām ar tādu labu vēlmi par nākotni, mums vajadzētu būt uzmanīgiem, lai nepārcenstos un neapspiestu izaugsmi nākotnē. Regulējumam ir jābūt piesardzīgām, uh, lai nekaitētu likviditātai, lai neierobežotu uh, banku izaugsmi nevēlamā veidā. Ir ļoti daudz regulu, kas ir pārspīlētas un kas var nodarīt kaitējumu izaugsmē nākotnē. Zināmā mērā mēs esam tādā situācijā, kad viena puse ir pārāk iekapsulējusies tikai un vienīgi koncentrēties uz fiskālo konsolidāciju, kamēr otra puse runā tikai par izaugsmu, izaugsmu, izaugsmu. Bet izaugsmu ir iespējama tikai ar investīcijām, un tādēļ svarīgi ir ne tikai runāt par izaugsmu, bet runāt par to, kas veicina izaugsmu, un tās ir investīcijas. Un savukārt tam ir jāsagatavo infrastruktūra, lai investīcijas piesaistītu kā jau jūs norādījāt, mēs esam spēcīgs reģions ar lielu potenciālu, un mums ir jāturpina strādāt gan pie iekšējā tirgus, gan arī citās jomās ar šīm reitinga aģentūrām, ar jauniešu nodarbinātības jautājumiem un to darot, ir jāraugās, lai Eiropa kļūtu pievilcīgāk investīcijām, tādējādi veicinot izaugsmu. Priekšsēdētāji, paldies! Tā kā eh, šeit eh, Tramazov kundze nav, tad es uh, atbildēšu Alda vārdā. Klīnsa kungs atbalsta Kratsas kundzes ziņojumu projektu par investīciju pievilcību Eiropā, un viņš uzskata, ka šajā ziņojumā ir atspūgļot daudz svarīgi aspekti, kas ir nepieciešami, lai veicinātu izaugsmu un konkurētspēju Eiropā, kas ir svarīgi priekšnosacījumi tam, lai nodrošinātu, ka Eiropa joprojām ir pievilcīga ārējām investīcijām nākotnē. Viņš piedāvā arī vēl uh, papildus idejas, kas ir visai liberālas. un katrā ziņā viņš ir gatavs konstruktīvi sadarboties ar referenti un ēnu referentiem. Šeit var piebilst vēl pāris komentārus no savas puses. Es atbalstu jūsu viedokli par to, ka šis ir svarīgs horizontālais elements visās Eiropas Savienības strateģiskajās iniciatīvās dokumentā eh, Eiropas Savienības stratēģija 2020. Un mums vajadzētu to paturēt prātā strādājot pie visiem tiesību aktu projektiem, ne tikai finanšu tirgus sektorā. Mums vienmēr ir jādomā par to, kā mūsu pieņemtā likumdošana ietekmēs ekonomikas izaugsmi un vai mēs nevarētu uh, radīt arī, zināms, tādas nevēlamas konsekvences, ko noteikti vajadzētu novērst. Kā jau Mišels Barņēkungs teica, uh, kā, kas attiecās likumdošanas priekšlikumiem G20 um, kontekstā, mums ir jāskatās uz to, kā šī likumdošana ietekmēs izaugsmu un jānovērš nevēlams sekas. Un es domāju, tādējādi mēs parādām, ka mēs esam atvērti uzņēmē darbībai Eiropas Savienībā un ka mēs nedaram neko ko tādu, kas varētu e, investors atbaidīt. Diego Lūdzu. Muito obrigado. Sharon, eu queria cumprimentar. Paldies. Es e, varētu, vēlētos nedaudz e, papildināt to, ko teica Ceraka Polu kundze. Es vēlētos pateikties viņai par izcelo darbu. Šis jautājums mums ir ārkārtīgi nozīmīgs. Mums eh, šajā jomā vajadzētu īpaši piesardzīgi rīkoties. Ir jāatcerās, ka investīciju piesaistīšana Eiropai ir saistīta arī ar izaugsmi. Bieži vien izaugsme neiet eh, roku rokā ar taupības politiku, tieši tāpēc mums vajadzētu šeit ieviest kārtību. Manuprāt, Eiropai un eh, dalībvalstīm vajadzētu veidot stratēģiju izaugsmas veicināšanai un arī investīciju piesaistīšanai Eiropai. Tieši tāpēc es uzskatu, ka šis ziņojums iet eh, pareizajā virzienā. Es eh, gribētu pieskarties eh, dažiem punktiem. Pirmām kārtām šī nodokļu sistēma dalība valstīs. To vajadzētu veidot tā, lai uh, investīcijas varētu piesaistīt Eiropai. Taču neskatoties uz nodokļu likumiem, ir arī citi pasākumi nodokļu jomā, kas varētu būt pievilcīgi ārvalstu investoriem. Eiropas Savienība uh, varētu veidot eh, veselu virkni ar līdzīgiem politiskiem pasākumiem, lai investori, ārvalstu investori būtu ieinteresēti ieguldīt savas investīcijas tieši Eiropas Savienības dalību valstīs. Gribētu runāt par tādām jomām kā izglītība, tieslietas, tāpat arī vajadzētu vērsties pret pārliecīgu birokrātiju, kas pastāv dažās dalību valstīs. Šādā ziņojumā noteikti to vajadzētu paredzēt. Stratēģija 2020. gadam. Tā ir nevajadzētu kļūt par makulatūru. Vajadzētu šos stratēģiskos pasākumus īstenot praksē. Visi šie faktori ir ļoti svarīgi, un tos varētu iekļaut arī šajā ziņojumā. Sven. Sven. Redzu, ka esat ieradies. Vai jūs vēlaties runāt par šo tematu? Nē. Vai vēl kāds vēlas runāt? Ja nav vairāk runātāju, tad došu vārdu atkal referentei. Paldies, priekšsēdētāji! Es vēlētos jums personīgi pateikties. Vēlētos pateikties arī visiem runātājiem dzirdēju, ka komentāri pārsvarā bija pozitīvi, un runātāji ir atbalstīja galveno šajā ziņojumā pausto domu šajos grūtajos krīzes apstākļos. Mums vajadzētu domāt par mūsu lomu starptautiskajā līmenī. Līdz 2020. gadam Eiropai vajadzētu dot savu ieguldījumu arī starptautisko noteikumu izstrādē. Mums vajadzētu arī domāt, kā šie noteikumi ietekmē mūsu ekonomisko dzīvi, stabilitāti Eiropā. Tika norādīts arī uz komisijas atbildību konkrētas stratēģijas izstrādē. Tāpat mums arī vajadzētu domāt par dalību valstu atbildību. Ir jāatcerās, ka šāda veida politika tiek veidota arī nacionālā un reģionālā līmenī. Šis ir pirmais ziņojuma uzmetums. Ir ļoti svarīgi arī uzklausīt jaunas idejas un domas par novatoriskiem instrumentiem, par kuriem arī vajadzētu runāt šajā ziņojumā. Es jau runāju par uh, projektu piešķīrumiem Eiropas līmenī, kas uh, arī ir ļoti būtiski. Mēs vēlamies uh, domāt arī par jaunām investīcijām, kuras varētu piesaistīt Eiropai. Īsnībā ir tik daudz ideju, kuras, uh, kad nemaz nav iespējams tās visas iekļaut Ir ļoti daudz dažādu priekšlikumu. Daudzus no priekšlikumiem noteikti saņemsim arī grozījumu veidā. Ir svarīgi skarties klāt arī jauniem tematiem. Piemēram, ir jādomā par jauniešu piesaistīšanu. Investīcijas ir tāds temats, kas um, iesakņojas arī daudzos citos uh, tēmatu lokos. Mēs nevaram uh, samierināties ar to, ka izaugsme Eiropā ir apstājusies un ka īsnībā daudzos Eiropas reģionos ir jūtama lejupslīde. Mums ir jādomā par šī temata tālāku attīstīšanu, un mums ir jādomā par kopējo ietvaru visiem šiem priekšlikumiem. Lielas paldies un paldies arī par jūsu sadarbību. Paldies jums! Jā, patiešām šis ziņojums ir ļoti svarīgs. Termiņš grozījuma iesniegšanai 26. aprīlis 2012. dienā. Šos grozījumus mēs izskatīsim 30. maijā, un balsojums ir paredzēts komitejā 31. maijā. Plenārsēdē šis ziņojums varētu tikt izskatīts 1. Eh, jūlija sesijā. Liels paldies visiem, kas eh, piedalījās šajās debatēs. Es zinu, ka referents eh, par kapitāla prasībām varēs pie mums ierasties tikai 11.30, un tieši tāpēc arī debates par CRD4 ir paredzētas 11.30. Tas nozīmē, ka mēs tagad apstādināsim sanāksmi uz 45 minūtēm. Tie, kas vēlas um, klausīties debates par CRD, lūdzu atcerieties, ka jums ir jārodas atpakaļ šeit telpā īsi pirms 11.30.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 principal.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

Right, welcome, welcome back everybody. Labi, es domāju, ka tiešām ir pienācis laiks atsākt mūsu sanāksmi, un es ļoti ceru, ka tie, kas nāk zālē, ienāks pietiekami organizēti un klusi, lai netraucētu darbu. Un tagad mēs runāsim par piekļuvu kredītiestāžu darbībai, kredītiestāžu ieguldījumu sabiedrību konsultatīvo uzraudzību. E, šī ir otrā viedokļa apmaiņa un e, referents un ēnu referents, tātad e, referenti pastāstīs par to, kāda ir situācija attiecībā uz kompromisu grozījumiem, kas iesniegti šī ziņojuma sakarā. Un tagad es došu vārdu Otmāram, lai viņš iepazīstinātu mūs ar patreizējo situāciju. Priekšēdētājs kundze, sirsnīgs paldies, ka devāt man iespēju nedaudz iedziļināties lietas būtībā. Šodien nav paredzētas tādas vispārējās debates par uh, CRD un Bāzeli 3. Mēs vēlamies runāt par uh, to, cik tālu ir nonākušas sarunas ar ēnu referentiem. Mēs vēlamies pastāstīt par notikumu attīstību attiecībā uz iespējamiem kompromisu grozījumiem. Otrs, ko es vēlējos šodien teikt, ir eh, tas, ka es vēlētos paust sirsnīgu pateicību savai eh, darbiniecei Julijai Gricai un arī sekretariāta darbiniekiem. Tāpat arī vēlētos pateikties ēnu referentiem par to, ka uh, Viņi katru dienu iegulda ļoti lielu darbu uh, komitejas uh, darba sagatavošanā. Bez šī tehniskā darba, kas notiek mūsu palīgu līmenī, mēs tiešām nevarētu šo jautājumu pietiekami kvalitatīvi apspriest uh, vajadzīgajā laikā. Tāpēc sirsnīgs paldies viņiem par viņu ieguldījumu. Trešais, ko vēlējos teikt, Esmu ļoti priecīgs par to, ka šajā komitejā darbs notika tik cauredzami, un uh, finanšu ministri uh, savās darba grupās uh, šos šo jautājumu ir pacēluši tik augstā prioritātē. Mēs gaidām, ka padome rīkosies ātri. Mēs esam ļoti priecīgi, ka īpašā tikšanās eh, finanšu ministru līmenī ir paredzēta jau 2. maijā. Mēs, kā Eiropas parlaments, vēlamies sākt sarunas. Mēs vēlamies sākt sarunas, un, lai to darītu, mums ir vajadzīga kopīga nostāja ne tikai parlamentā, bet arī padomā. Mums ir vajadzīgs pamats uh, sarunu pozīcijas izstrādēji. Mēs uh, būsim neatkarīgi, mēs varēsim rīkoties neskatoties uz uh, sarežģījumiem un laika grafikiem padomē. Mēs varēsim konsekventi turpināt darbu, lai ievērotu mūsu laika grafiku, proti vēlākais jūlija otrajā plenārsēdē mums vajadzētu skatīt šo jautājumu. Ir notikušas vairākas ēnu referentu tikšanās. Vakar ēnu referentu sanāksmē mēs vienojāmies, ka nākamnedēļ mēs eh, organizēsim tehniskas tikšanās eh, palīgu līmenī, un eh, Strasbūras nedēļas beigās ir paredzēta politiska ēnu referentu tikšanās. Mēs sadarbojamies ar ēnu referentiem ik stundu, Paralēli mēs eh, sazināmies arī ar kolēģiem, kas ir iesnieguši visvairāk grozījumu. Mēs mēģinām sagatavot šos kompromisus nodaļu pa nodaļai, grozījumu pa grozījumam. Mēs eh, cenšamies arī uh, saglabāt uh, to pašu uh, darba līmeni, kas attiecās uz iniciatīvas ziņojumu un arī uz šīs direktīvas grozījumiem. Es domāju, ka mums vajadzētu šodien runāt par pieciem svarīgākajiem punktiem, kur um, esam pagājuši jau kādu solītu uz priekšu, kur ir panākti kompromisi. Pirmais - MVO, MVU uh, eh, risks. Manuprāt, mums visiem ir vienota nostāja kura varbūt atšķiras dažās sīkās detaļās. Kredītu piešķiršana maziem un vidējiem uzņēmumiem ir jāatvieglo salīdzinājumā ar bāzeles priekšlikumiem. Un šie atvieglojumi attiecībā uz mazajiem un vidējiem uzņēmumiem ir jāpamito uz diviem pīlāriem iespējamajā kompromisa grozījumā. Pirmām kārtām ir jāsamazina risks līdz apmēram 30% kredītiem, kas ir paredzēti MVU. Daži to sauc par līdzsvarošanas faktoru, balancing faktoru. Citi domā, ka tas būtu jāsamazina no 75 līdz 50 procentiem no riska. Mēs domājam, ka arī šis risks būtu jāsamazina mazajiem, mazo un vidējo uzņēmumu kredītiem par vienu trešdaļu. Otrs pīlārs, lai samazinātu šo risku, ir paaugstināt griestus. Jūs jau zināsiet, ka ziņojumā mēs lūdzām un arī komisija lūdza uh, pārbaudīt iespējas un kopsakarības attiecībā uz to, vai līdz septembrim varētu sagatavot priekšlikumu. Ja līdz mājām šis priekšlikums nebūs gatavs, tad mēs neatkarīgi no tā atvērsim durvis likumdošanas procesā parlamentā, lai vismaz uh, uh, dubultotu šos griestus no viena līdz diviem miljoniem. Tomēr uh, tas nav pats pēdējais vārds, jo ir jāatcerās, ka šeit ir daudz uh, dažādu kopsakarību, kas ir jāpārbauda un kas ir um, jāizskata, lai domātu, vai nevarētu šos griestus paaugstināt vēl uh, vairāk. Tad, tad signāls, kas ir jānodod, ir tas, ka mēs nevaram gaidīt, mums ir jāparedz iespējas šo griestu palielināšanai līdz diviem miljoniem. Ja tiks konstatēts, ka vairāk arī varētu paaugstināt šos griestus, tad tā arī tiks darīts. Tas ir pirmais punkts. Tātad mazo un vidēju uzņēmumu risks kompromiss tad balstīsies uz diviem pīlāriem. Otrā nodaļa - likviditāte. Izvērtēšanas eh, periods attiecībā uz likviditātes eh, aktīviem saskaņā ar eh, deputātu grozījumiem tikšā pārskatīts. Mēs eh, vēlamies arī paturēt eh, deleģētos tiesību aktus attiecībā uz likviditāti. Arī šeit eh, parādās divi pīlāri iespējamam kompromisam - izvērtēšanas periods likvidajiem aktīviem, tam ir jābūt pietiekami efektīvam un ir jāņem vērā deputātu vēlmes attiecībā uz šiem procesiem ir jāskatās, ar ko mums vajadzētu nodarboties, un tāpat arī mums ir jāpatur deleģētais tiesību akts. Trešā sadaļa, par kuru mēs esam jau diezgan bieži runājuši, ir noteikumi attiecībā uz banku darbinieku prēmijām. Šis ir tāds strateģisks jautājums Mēs nezinām, kādas izskatās pašlaik eh, sarunas ar padomi. Tad izējas punkts ir tāds, ka ir vajadzīgs noteikts eh, limits attiecībā uz šiem atalgojumiem, un sarunās mēs pašlaik eh, virzāmies uz apmēram 100% viens pret viens den Conciliations verhandeln müssen. Mēs vēlamies, lai tiktu pieņemti visnotaļ strikti noteikumi šajā regulā. Tātad ir gan fiksētais, gan arī mainīgais atalgojums viens pret viens. Nākamais, par ko mēs diskutējām, ir sifis. Papildus eh, bāzeles eh, sistēmā mēs esam ieviesuši citu norādošo rezervju likmi. Sifis tiks eh, identificēts pēc pieciem kritērijiem. Un šī papildu norād, norādošā rezervi likme varētu būt no 1 līdz 5 procentiem no uh, pamatkapitāla un līdz pat 10 procentiem pēdējā jomā, kas eh, ir gatava prezentēšanai, ir diferenciācija attiecībā pēc eh, uzņēmēja darbības modeļiem. Bāzeles eh, ietveros mēs nespējām noskaidrot banku struktūru. Komisijas priekšsēdētāja piekrita, ka komitejas ietveros eh, turpmāko nedēļu laikā mums eh, vajadzētu uzaicināt eh, bijušo komisāru, kas varētu pastāstīt par savas darba grupas par banku struktūru rezultātiem, pirms šie procesi vēl ir noslēgušies. Tādā gadījumā mēs arī saprastu, kas šeit jau ir iekļauts. Neatkarīgi no iepriekš teiktā, Mēs eh, vēlamies paskatīties, kas ir iekļauts bāzelē, kur mēs varam nodrošināt diferenciāciju, lai tajā pašā laikā neapdraudētu noteikumus. Protams, visiem nepatiks šāda attīstība. Ir jāatcerās, ka šajos noteikumos nedrīkstētu iekļaut dalībvalstu nosacījumus. Mēs vēlamies tādus banku noteikumus, kas ņemtu vērā banku sistēmu īpatnības, bet tajā pašā laikā būtu piemērojami visiem. Mēs vēlamies stabilizēt iekšējo tirgu, tāpat arī mēs vēlamies paredzēt elastīguma iespējas, taču tajā pašā laikā mēs vēlamies paturēt, uh, padomāt arī par iekšējo tirgu un nevēlamies šos vienotos noteikumus likvidēt. Tieši tāpēc mēs varētu paskatīties, kur ir iespējama diferenciācija, neapdraudot šo vienoto noteikumu kopumu. Es domāju, ka mēs to varētu pa paveikt divos posmos. Te būtu runa par aizņemto līdzekļu attiecību pret pašu kapitālu Šajā jomā mēs varētu to paveikt, un tāpat arī mēs iesniegsim priekšlikumus par diferenciāciju šajā nozarē. Tāpat arī mēs skatīsimies, vai ir kādas citas jomas, kur šāda diferenciācija būtu iespējama. Iespējams, ka mēs varēsim ņemt vērā arī kolēģu paustās vēlmes kas eh, tika paustas viņu iesniegtajos grozījumos. Attiecībā uz turpmāko procedūru jau minēja, ka nākamnedēļ ir paredzētas vairākas tehniskas tikšanās, un eh, piekdien ir paredzēta ēnu referentu sanāksme, kur mēs domāsim par priekšlikumiem, kompromisu grozījumiem. Esam apsolījuši, ka līdz eh, trešdienai vai trešdien mēs paveiksim tos darbus, par kuriem mēs mm, runājām iepriekšējā sēna referentu tikšanās, tad līdz trešdienai tiks iesniegt attiecīgi priekšlikumi, ēnu referenti tos būs saņēmuši. Un, protams, būs arī dažādas eh, tikšanās ar atsevišķiem deputātiem. Pašlaik es eh, nevedu sarunas ar lobētājiem un eh, dažādu interešu paudējiem no ārienes. Mēs koncentrējamies uz darbu, uz šiem vairāk nekā diviem tūkstošiem grozījumu. Mēs vēlamies sagatavot eh, pamatu balsojumam komitejā. Mums ir jāpaskatās, vai mums ir iespēja panākt vienotu nostāju, tā lai mēs varētu pēc tam vest sarunas ar komisiju un arī ar citām iesaistītajām pusēm. Paldies! Thank you very much. Paldies, Otmār. I think now I can... Man šķiet, tagad aicināšu izteikties Uda Bulmanu, sociālistu un demokrātu vārdu. Paldies, priekšādātāji. Paldies eh, kolēģim Karasam, kurš ir referents par šo ziņojumu. Šis ziņojums ir tiešām tāds milzīgs darbs, par to ir iesniegts arī daudz grozījumu. Godājumie kolēģi, pats ievērojamākais eh, šajā darba grupā, ēnu referentu darba grupā attiecībā uz šo tiesību aktu, ir tas, ka, ja es tā varētu teikt, un ja to salīdzina arī ar citām ēnu referentu sanāksmēm, tad ir jāatcerās, ka šeit ir redzama tāda liela kopēja griba, tādas kopēja griba darboties, un tā mūs arī iedrošina. Manuprāt, mēs varēsim vienoties par ļoti labiem, uh, pozi, ļoti labām pozīcijām, tas mums ļaus arī cīnīties ar krīzi. Un es vēlētos šeit pieminēt uh, mums svarīgāko. Mēs, kā sociāldemokrāti, šeit jūtam lielu atbalstu no citu kolēģu puses it īpaši arī no Otmāra Karas puses, kurš ir referents. Iespējams, ka dažas nianses šeit ir nedaudz piemirstas, varbūt tās vajadzētu atcerēties argumentācijā, bet, un tās es uh, gribu arī pieminēt. Es jūtu, ka visas uh, politiskās grupas, kas šeit piedalās, saprot, ka vairs nav nekādu argumentu, ko bankas varētu izmantot Bankas vairs nedrīkst paļauties uz nodokļu maksātāju naudu sliktas pārvaldības rezultātā. Ir jāpēredz tādi tiesību akti, kas to aizliegtu. Notiek ļoti dzīves sarunas par jautājumu, ko pieminēja arī Karasa kungs, proti kādā veidā mēs varētu pēc iespējas precīzāk diferencēt, kuri spēlētāji banku sistēmā ir uh, vislielākie risku radītāji un kuri spēlētāji šādus riskus nerada. Tas būtu jādara, izstrādājot jaunas prasības. Mēs īsti nezinām, kurš būtu piemērotākais instruments. Mēs uzskatām, ka kopējā bilance varbūt ir viens no svarīgākajiem faktoriem. Varbūt bankas vajadzētu klasificēt pēc to tipa. Referentam ir savas domas par to, kas kā, kāda būtu labākā diferenciācijas tehnika. Protams, ir iespējas par to diskutēt, bet es saprotu, ka mēs varam runāt par dažādām tēmām, par kapitāla prasībām, par laika termiņiem, par finansēšanas eh, propo, proporcijām, par likviditāti un tā tālāk. Tad šie faktori ir ļoti dažādi, bet eh, vēlme mums ir vienota. Mēs vēlamies šos riskus samazināt. Protams, mēs vēlamies vērties pres, pret tiem, kas rada vislielāko risku. Ir jānodrošina saprātīga banku darbība, ir jāpalīdz mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. Mums ir jāredz, kur rodas vislielākie riski transnacionālā līmenī. Mēs nevarēsim vairs šeit slēpties ar kaut kādām sīkām detaļām. Otmāram Karasam ir taisnība, ka ar šo tiesību aktu mēs diez vai radīsim jaunu banku struktūru, taču mēs to varam sagatavot. Un tieši šādā jomā mēs arī strādājam, un tas arī ir mūsu svarīgākais uzdevums. Otrs. Mēs nevaram uh, vairāk uh, izvairīties. CRD3 runāja jau par atāgojumu Referenta kungs arī to pieminēja, un mēs redzam, ka pastāv tiešām liela grība iedziļināties šajos jautājumos. Kolēģi, iespējams, mums nāksies eh, konfliktēt ar padomi. Padome, diemžēl, ir nespējīga rīkoties šajā jomā, tā nespēja arī uh, pieturēties pie saviem solījumiem. Taču ir jāatcerās, ka šie jautājumi ir tādi diezgan karsti, tie uh, interesē sabiedrību, tātad vai šis atāgojums ir pamatots vai nav pamatots. Mums ir jādomā arī par dažādām atāgojuma schēmām, vai tās ir balstītas tikai uz uh, fiksētām summām vai arī uz mainīgām. Kolēģi, es priecājos, ka drīz būs uh, atklātas debates ar padomu par šo tematu. Es varu iedomāties, ka gan plašsaziņas līdzekļi, gan arī mūsu vēlētāji ļoti interesēsies par šo jautājumu, kurš tad saņem vislielāko atalgojumu. Tāpat arī uh, eh, sabiedrību interesēs tas, kurš iestājas par konkrētiem priekšlikumiem un kurš šos priekšlikumus kavē. Vēl kāds būtisks punkts ir ietekme uz reālo ekonomiku. Pašreizajā situācijā mēs eh, nevaram atļauties eh, uzlikt striktākas prasības tiem, kas šīs prasības nespēja pildīt, un te es domāju mazos un vidējos uzņēmumus. Mums ir jāatcerās, ka Otmārs Karas ir jau ieguldījis daudz kvalitatīva darba šajā jautājumā. Mums ir jādomā, kā mēs varētu attīstīt šo darbu tā, lai mazie un vidēji uzņēmumi no tā gūtu labumu. Mēs redzam, ka šeit pastāv plašas iespējas panākt labus rezultātus. Pēdējais punkts, kas ir ļoti svarīgs temats, vai mēs vēlamies minimālu vai maksimālo harmonizāciju. Referents jau izteicās par nostāju, ka ir vajadzīgs tāds vispārīgs noteikumu kopums, kas būtu pietiekami elastīgs, kas ņemtu vērā dažādu valstu īpatnības. Es uzskatu, ka mēs radīsim šeit arī kopēju nostāju un ka uh, Cerams, arī turpmākais darbs būs eh, tikpat auglīgs kā iepriekš. Paldies! Paldies! Es nolasīšu, kas eh, varēs piedalīties šajās debatēs, jo mums tikai pusstunda. Es runāšu kā Aldas eh, ēnu referents, pēc tam Filips Lamberts kā no zaļajiem, Žānis Pols Gozēs, Pervanša Beres, Ola Šmits. Gribētu atgādināt, ka. Kā Mums savas runas ir vairāk jāvērš uz kompromisu izstrādes gaitu un uz to, kāda ir patreizējā situācija. Nevajadzētu runāt par visiem tūkstošiem groziem, kas vispār iesniegt. Nu, darīsim, ko varēsim mums atvēlētajā laikā, mums atvēlētajā pusstundā. Protams, neuztraucieties, jums būs iespēja izteikties. Right, well, uh, you've heard what the rapporteur has been. Uh, Jūs dzirdējāt, ko teica referents. Alde grupas vārdā es gribētu teikt tikai to, ka mums ir pāris komentāri par darbu, kas šobrīd tiek veikts. Pirmkārt, par maziem vidējiem uzņēmumiem un par risku izsvēršanas priekšlikumiem. Mēs esam apmierināti ar referentu priekšlikumiem. Gribētu vērst jūsu uzmanību uz to, ka esam iesnieguši grozījumus, kas paredz vēl papildus mehānismu tam, kas jau ir ierosin, ierosināts. Šis mehānisms palīdz ierobežot kapitālu tad, ja riska uh, eh, izsvēršanas variācijas nedarbojas pietiekam labi. Tas ir tāds kā tāds pēdējais glābiņš, ko mēs piedāvājam. Uh, ja rodas grūtības ar aizdevumu veicināšanu. To varētu iesniegt, to, šo grozījumu varētu pievienot 443. panta A pamatam, A apakšpunktam. Tas ir kā papildus mehānisms tātad. Tālāk par likviditātes priekšlikumiem arī visumā varētu piekrist referenta priekšlikumam. ir daži citi grozījumi, par kuriem vēl mēs neesam diskutējuši. Nu, piemēram, mans grozījums 927 par eh, likviditātes jautājumiem. Cerams, ka šie grozījumi varētu palīdzēt nonākt pie kompromisa. Tālāk, ja runājam par deleģēto aktu šo priekšlikumu ieviešanai praksē, noteikti vajadzētu ieskatīties metodoloģiskos jautājumos un to izstrādes iespējās. Manuprāt, tas pilnībā iekļaus jūsu izteikumos par izsvēršanu un par LSFA, tāpat arī par atsevišķiem pārskatu klauzulas elementiem. Ja mēs vēlēsimies šeit pieminēt deleģēta akta nepieciešamību gada laikā, tad dažas no šīm idejām noteikti arī būtu pieminams. 402. pantā eh, tas ir ātrāk nekā 482. pants, kur šobrīd parādās šie te pasākumi. Alde uzskata, ka iespējams radīsies konflikts ar citu likumdošanas priekšlikumu un deleģēto aktu. Tādēļ varbūt vajadzētu teikt, ka svarīgi ir, kurš normatīvais priekšlikums nāk klajā pirmais. Deleģētais akts nevar apgāst iepriekšējo normatīvo aktu, kas ir tapis starp šī dokumenta pieņemšanu un jaunu tiesību aktu pieņemšanu. Ja nav pilna tiesība akta, Tad ir nepieciešams deleģētais akts. Tas varbūt ir viens veids, kā mēs varam šo problēmu atrisināt. Jo būtu dīvaini, ja pēkšņi parādītos jauns tiesība akts un mums nebūtu nekāda iespēja vairs neko mainīt. 404. pāns, ko gribēju pieminēt tālāk. gribētu mēģināt šo te pantu un darbu pie tā. Manuprāt, definīcijas, kas tiek piedāvātas šobrīd attiecībā uz pienākošo ķīlu no centrālajām bankām, manuprāt, šīs definīcijas nav pietiekami labas esmu iesniegus grozījumu 1838. 404. panta trešajā apakšpunktā ir ļoti daudz noteikumu. Es domāju, ka to ir pārāk daudz. Es varbūt pieminētu tikai pirmos divus un varbūt vēl vienu no šiem noteikumiem ar to tad pietikt. Vēl gribētu atzīmēt, ka manuprāt mums ir e, jāuzlabo definīcija par pārpirkuma nolīgumiem, repurchase agreements. Jo tā, lai kaut kāda apmaiņa, kas ir veikta ar draugu, netikt ieskaitīta šajā kategorijā. Ja mēs runājam par 404. pānta 5. apakšpunktu, es zinu, ka jūs esat paredzējusi, paredzējis ņemt vērā Filipa Lamberta grozījumu numur 1061, kas eh, runā par to pašu jautājumu, ko es arī esmu iesniegus kā grozījumu. Un tomēr gribu atkārtot, ka es neuzskatu, ka ir nepieciešams aprobežoties ar 250 vai 50 miljoniem eiro, ja mums ir drošības klausula, kas runā par proporcionalitāti, tad ar to varbūt pietiek ja mēs iekļausim grozījumu numuru 1061 kompromisā, tad Alda grupa to uzskatīs par pietiekamu, mēs būsim apmierināti. Un visbeidzot, gribētu teikt pāris vārdus par maksimumu un minimumu jautājumiem. Arī šeit mēs turpinām darbu, ko darīt ar šiem te uh, makroprudencial tools ar pasaukumiem makrodrošības nostiprināšanai. Domāju, ka mēs virzamies pareizā virzienā. Ir nepieciešams kaut kādas iespējas, lai pielāgotu risku eh, izsvērumu dalību valstīs, it īpaši tādā jomā kā eh, dzīvojamais fonds, kas bieži vien var radīt aktīvu burbuļus Eiropas līmenī eh, vajadzētu būt eksante un ekspost kontrolē. Domāju, ka šobrīd jūs esat tādā ļoti interesantā fāzē. Jūs pieslīpējat šīs idejas. Pēc trim mēnešiem gan varbūt kāds jums teiks, ka šāda pieeja nav iespējama. Aldē ir atšķirīgi viedokļi par šo te jautājumu, kā kompromisu vajadzētu virzīt. Šie tā tad ir komentāri no Alda grupas puses, kurus es gribēju jums eh, pieminēt. Mēs esam iesnieguši grozījumus attiecīgus, un tagad došu vārdu Filipam. Paldies, Šāron! Vispirms es gribētu pateikties Otmāram, jo tiešām augstu vērtēju to, kā viņš uh, vada šo smago projektu un augstu vērtēju viņa atvērtību un gatavību uz kompromisiem. Tātad vispirms par diferenciāciju. Savos grozījumos norādām, ka ir jāizšķir starp dažādiem banku darbības modeļiem. No vienas puses tātad tie ir SIFIS, tālāk eh, pamat bankas, otrs spektra gals un pārējie modeļi, kas ir pa vidu, jo tie eh, ir kritēriji, kas ļauj mums noteikt šīs atšķirības. Un otrkārt, eh, ir atsevišķas prasības šīm dažādajām kategorijām, gan attiecībā uz kapitālu, gan uz pašu līdzekļiem, gan kredīti īpatsvariem. Un es atbalstu to, ko atomārs ierosina, bet gribētu teikt, ka šeit mums varētu arī pretstatīt ne tikai SIFIS um, banku sistēmas, bet arī uh, fundamentālās, uh, teiksim, šīs pamatbankas uh, pret pārējām bankām. Tālāk par likviditāti. Mēs noteikti runāsim par NSFR, bet attiecībā uz deleģētā akta izmantošanu es piekrītu, ka atkarībā no tā, kas mums eh, jau ir, mēs varētu to izmantot. Bet vajadzētu runāt arī par izņēmumiem attiecībā uz eh, kolektīvajām investīciju sabiedrībām. Jo, ja šajā gadījumā mums eh, vajadzētu ievērot konsekvenci. Tāpat mēs uzstājam uz to, ka vajadzētu pieņemt grozījumu 105, kur ir teiks, ka ķīls nodrošinājums, kas tiek iesniegts, lai sektu partneru risku, netiek uzskatīts par uh, likvīdu aktīvu, lai sektu likviditātes risku. Mēs piekrītām arī aspektām par informācijas publiskošanu. Un mēs uzskatām, uh, ka šāda atklātība novestu pie lielākas uh, disciplīnas. Tālāk par likviditāti. Eiropas banku iestāde norāda, ka 90% eh, no bankām jau izpilda NSFR prasības. Un eh, mēs uh, viņiem, uh, teiksim, uh, vēl dodam šo handikapu, šo iespēju uh, nodrošināt to 100% apmērā, bet šeit mums vajadzētu izdarīt zināmu spiedienu. Tālāk uh, par kapitāla likviditātes īpatsvaru. Attiecībā uz tām bankām, kas kreditē MVU, mums vajadzētu mm, pievērst tām lielāku uzmanību, nevis uh, žonglēt ar uh, riska, mm, teiksim, šo īpatsvaru. Pierādījumi liecina, ka reālais risks MVU kreditēšanā ir 75%, bet jebkurā gadījumā tam ir jābūt balstītām uz pierādījumiem vai uz faktiem tikai tādēļ, ka mums patīk MVU. Mums viņi patīk, jā, bet mēs negribam uzpūst vēl vienu bur burbuli. Attiecībā uz iekšējiem modeļiem mēs atbalstam mūsu grozījumu iekļaušanu par šo benchmarking vai salīdzinošo vērtēšanu, un šeit mēs gribētu redzēt arī informācijas atklāšanas prasību, jo ja tas ir kaut kāds eh, risks, eh, kura reitingu nosaka tirgus dalībnieki, tā ir viena lieta, bet tas varētu veicināt arī tirgus disciplīnu. Tāpat gribētu redzēt kapitāla prasības sasaistītas ar konkrētā modeļa risku, jo redzam, ka par to iet runa arī citviet likumdošanā, un gribētu redzēt arī šeit. Tālāk par šo diferencēto pieeju, tas nenozīmē, ka mēs gribam pazemināt eh, mūsu standārtu zemāk nekā tas ir Bāzela 3 regulā. Fundamentālās bankas ir Bāzela 3, universālās augstāk un ISFI vēl augstāk, bet tas nenozīmē, ka mēs atvieglojam disciplīnas prasības attiecībā uz šīm fundamentālajām vai pamatbankām, kas ir galvenās kreditētājs MVU. Tālāk par kontrolas instrumentiem, par šiem koko instrumentiem. Mēs gribētu redzēt uz tirgus situāciju balstītu indikātoru, kas tiktu iedarbināts ātrāk, tālāk par anticiklisko buferi. Mēs, eh, mums šeit ir jānosaka, par kādu pa, kredītu parādu mēs runājam, vai tas ir uh, valsts parāda īpatsvars vai tas ir kāds cits. Jo mums ir jāsako aktīvu cenu burbulim visā nozarē, un tādēļ uh, vajadzētu tādu daudzveidīgāku pieeju realizēt, nosakot eh, šos eh, indikātors, ka tiek iedarbināts anticikliskais bufers. Tālāk par šo mainīgo un fiksēto atalgojumu daļu šeit kaut kas ir jādara. Mēs esam ierosinājuši eh, šo to šai sakarā, mēs zinām, ka arī sociāla demokrāti ir. Eh, mēs ierosinam tādu saprātīgu īpatsvaru. Tālāk ēnu bankas Mēs gribētu, lai šīs ēnu bankas tiktu ierobežotas, lai likumdošanā tiktu noteikti maksimālie griesti aktīviem, kas var tikt uh, laisti caur šīm ēnu bankām. Es redzu, ka diskusijas ir uzsākušās, bet, un es redzu, ka vairums uh, ir gatavi domāt par šo svarīgo likumdošanas aspektu. Priekšsēdētāji, paldies. Tagad došu vārdu Žanam Polam Gozaiskungam. Merci, madame. Paldies, priekšsēdētāji. Runāšu īsi. Jo šīs ir publiskas, atklātas debates, un mēs nerunāsim par sīkumiem grozījumos. Pirmkārt, gribētu sveikt un pateikties Otmāram par vispaveikto darbu. Darbs vēl turpinās, vēl ļoti daudz, kas ir jādara Gribu teikt Otmāram, ka es viņu atbalstu daudzos jautājumos, ko viņš šodien pieminē. Un tomēr man ir nelielas bāžas attiecībā uz deleģētajiem aktiem. Mums ir pieredze attiecībā uz IFMD, un tās parāda, ka debates par deleģētajiem aktiem ļauj atsevišķām personām atkal atvērt debatas par sākotnējo tekstu. Un tas var būt gan labi, gan slikti. Lobisti saka, jūs šeit nododat sākotnējo tekstu, jūs piedāvājat papildus, izvirzāt papildus prasības. Tāpat laikā viņi mēģina panākt to, lai tiktu atvieglots režīms. Mani nedaudz mulsina piedāvājums ar deleģētiem aktiem. Piemēram, ja runājam par LCR, tad varbūt varētu rasties jautājums. Varbūt, ka tomēr jāpiemina ir koplēmumu pieņemšana mm, kamēr nav pieņemts galīgais variants. Tas ir tikai jautājums pārdomam. Ņemot vērā patreizējo pieredzi ar deleģētiem aktiem, es esmu nedaudz nobežījies. Mēs katru dienu saņemam informāciju par to, ka mēs šeit Eiropas Savienībā it kā nogalinām finanšu tirgus, Roza avīze tā to raksta ar šiem deleģētiem aktiem tā tālāk un tā joprojām. Daudzos jautājumos, kā jau teicu, piekrīt referentam un eh, jāsaka, ka zināmā mērā es arī jūtos tā kā uzvarētājs. Francija šobrīd ievieš Bāzeli 3 attiecībā uz uh, maksājumiem. Eh, šī te uh, Eh, Bāzela 3 gan netiek ieviest visā pilnībā. Es domāju, ka eh, ja mēs tagad pievilksim skrūvītes, tad tā būs laba mācība tādām valstīm, kas neievieš pilnībā tiesību aktus. Paldies! Paldies, Korīna Lūdzu! Jā, paldies, priekšsēdētāji. Es no savas puses arī gribētu uh, augsti novērtēt to, ko Otmārs ir izdarījis un uzteikt to, kā viņš vada visu šo procesu, saglabājot pietiekamu, teiksim, ātrumu un tajā pat laikā uh, pievēršot uzmanību saturam. Ja paraugāmies, kas notiek padomē, tad mēs redzam, ka uh, tur tiek gatavots eh, dalību valstu vēlmju saraksts, un tādēļ mūsu pienākums ir nodrošināt Eiropas mērogu vai Eiropas līmeņu pieeju. Un es domāju, šeit labs piemērs ir eh, šīs eh, riska buferu vadlīnijas, kas ir iestrādāts jūsu priekšlikumā. Bet es domāju, ka arī citviet mums vajadzētu ļoti rūpīgi nodefinēt, kāda ir Eiropas centrālās bankas loma un Eiropas banku iestādes loma. Uh, jo atsevišķās jomās man šķiet mums ir jārunā par to, kāda būtu mūsu saruna pozīcija attiecībās ar padomi. Šeit es gribētu runāt par LCR jautājums, vai mums būtu jāiekļauj konkrētas aktīvu klases šajā likumdošanā. Es piekrītu, ka um, mēs tagad nevaram izvēlēties, vai tas būs deleģētais akts vai arī uh, kopīgās likumdošanas pieņemšanas procedūra. Bet es domāju, ka pārskatot uh, likumdošanu mums vajadzētu domāt arī par uh, augsts kvalitātes vērtspapīriem, tajā pat laikā kvalitātes kritērijiem ir jābūt eh, skaidriem, precīziem, kas uh, nosaka arī pietiekam spēcīgu Eiropas banku iestādes lomu. Uh, šīs uh, nodrošinātās obligācijas ir labas un aktīvi vērtspapīri nav labi, es domāju, ka tas ir pārāk tāds viennozīmīgs spriedums. Es domāju, ka šeit ir nepieciešama kritērija. Tālāk par atalgojumu. Es domāju, tas ir saprātīgi. Tāpat at arī attiecībā uz biznesa modeļiem ir jānosaka to riska līmenis atkarībā no darbības modeļa. Un šeit būtu jāņem vērā arī uh, valsts bankas un to īpatnības. Domāju, ka vajadzētu plašāk izvērst aspektus par sifis un par to, kā mēs vērtējam dažādas kategorijas, dažādas aktīvu kategorijas. Un es nesaprotu, kādēļ mums būtu jāpiešķir dalību valstīm brīva vaļa. Um, noteikt eh, šo papildus eh, eh, riska buferu kapitāla apjomu līdz pat 10% apmērā. Priekšsēdētāji, paldies! Tālāk Pīters Simons. Lielas paldies priekšēdētāji, lielas paldies arī Karasa kungam par to, ka viņš pastāstīja, kāda ir pašreizējā situācija attiecībā uz kompromisiem. Man būtu divi jautājumi. Pirmais par risku izsvēršanu mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. Kādā virzienā mums būtu jāiet? Tika pieminēti šie eh, MVU komisija, ja tā runā par risku izvērtējumu, tad tā sauc eh, šo, šos eh, mazos un vidējos uzņēmumus, tiem pievienojot arī vārdu fiziskas personas. Es īsti nezinu, vai tas ir pareizi, es īsti nezinu, vai uh, fiziskas personas var uzskatīt par fiziskām personām arī tad, ja tās veids uzņēmējdarbību. Manā valstī ir mazi un vidēji uzņēmumi, ko uh, vada fiziskas personas, tātad vienpersoniski, arī tās ir, tiek saistītas ar riskiem. Mums vajadzētu iekļaut šeit visus šādu veidu uzņēmumus, arī pašus mazākos. Tādējādi, lai uh, tie pēkšņi nekļūtu atkarīgi no kaut kādiem uh, eh, kredīt devēja institūcijām. Nākamais punkts, par ko netika runāts. Uh, Es vēlētos sagaidīt, ka uh, turpmākajās kompromisu sarunās tiks iekļauti arī nekustamo īpašumu kredīti. Komisija runājusi par tādiem tirgiem, kas ir visriskantākie. Es uzskatu, ka nekustamo īpašumu tirgus ir diezgan tāds trausls, tas var kļūt arī daudz dārgāks. Esmu iesniedzis pats uh, kādu grozījumu un es ceru, ka uh, turpmākajās kompromisu sarunās uh, tas arī tiks ņemts vērā. Mums vajadzētu paredzēt korekcijas mehānismus, lai salīdzinoši stabili pasākumi tiktu ņemti vērā, lai tiem tiktu samazinātas šīs nodokļu likmes. Ir jāatcerās, ka nestabilos tirgos kredītu piešķiršana uh, Mm, relatīvi ir uh, daudz uh, trauslāka nekā uh, stabilos tirgos. Mums ir jāatcerās, kāds pašu kapitāls ir vajadzīgs, lai iegūtu kredītu. Dažkārt tādos sarežģītos tirgus apstākļos kā pašlaik šie ilgtermiņa mērķi neņem vērā to, ka tirgus varētu kļūt stabilāks tuvākajā nākotnē. Paldies, Pervānš, lūdzu. Paldies, godātā priekšsādātāja. Es eh, pārzinu, es zinu to, cik Otmārs ir ļoti zinošs šajā lietā, un viņa zināšanas vēl vairāk parādās tagad, kad jātiek galā ar vairāk nekā tūkstots grozījumiem. Es eh, apzinos un pilnīgi uzticos viņam, viņam būs uh, prasme tikt galā ar šiem grozījumiem. Es neesmu ēnu referenti, un tādēļ es nezinu, kādi ir kompromisi, un tādēļ es nevaru runāt tikai par kompromisu grozījumiem. Ir tie pieci kompromisa punkti, kurus referents šeit pieminēja, bet bez tiem es iedomājos, ka noteikti, izstrādājot parlamentu pozīciju, mums būs iespēja eh, runāt ar, būs iespēja runāt arī par citiem aspektiem, ne tikai par šiem pieciem nosauktajiem. Šobrīd šajā stadijā gribētu tikai pieminēt dažus punktus, kas, manuprāt, ir ļoti svarīgi, kurus noteikti vajadzētu iekļaut šajā parlamenta pirmajā pozīcijas paketē. Pirmkārt, Filips Lambērs jau uzdeva jautājumu par ēnu banku sistēmu rodas jautājums par konkurences mehānismiem, kas aptver bāzeles regulu. Tātad šī te ēnu banku sistēma ir vesels jautājumu loks, un otrs jautājumu loks ir, kā Bāzela darbojas visā banku sistēmā pasaulē piemēram, ārpus, eh, otru pusi Atlantijas okeāna. Manuprāt, mums ir jāizsaka savu pozīciju par šo jautājumu. Otrs jautājums, ko gribu jums atgādināt proti optimālais kapitāla piešķīrums. Domāju, ka būtu kļūda, ja šo te tiesību aktu mēs pieņemtu, neveicot korekcijas tajā, kā tiek izmantota nauda. Nauda ir galīga. Efektīva bāzeles ieviešana nozīmē kapitāla piešķīrumu optimizāciju Es domāju, ka par šo jautājumu noteikti vajadzētu izteikties debatēs. Šobrīd negribētu detalizētāk par to runāt. Bet tas ir jautājums, kas izraisa ļoti plašas pārdomas. Trešais novērojums, ko gribētu pieminēt, attiecas uz kredītreitinga aģentūrām. Trešais tātad jautājuma loks ir kredītreitinga aģentūras. Tādā vai citādā veidā vajadzētu par tām runāt. Es zinu, ka mēs nevaram izskatīt visu tekstu un svītrot visas kredītreitinga aģentūras, taču mums vajadzētu izstrādāt ceļu karti, ko mēs prasīsim Eiropas komisijai, lai mēs būtu mazāk atkarīgi no kredītreitinga aģentūra viedokļa sava, lai būtu harmonizācija starp Dominičī ziņojumu un šo Teotmāra Karasa darbu. Un pēdējais. Uh, referents neko neteica par dalību valstu parādiem, bet es domāju, ka tas joprojām ir viens no aktuālākajiem jautājumiem šobrīd. Vai šie valstu parādi tiks ņemti vērā? Un kādā veidā tie tiks ņemti vērā? Rēķinot un domājot par to, kā šīs te tiesība akts stāsies spēkā. Paldies! Nākamais runātājs Ole. Uh, uh, Paldies priekšsēdētāju un gribētu pateikties arī uh, Otmāram par uh, šo darbu. Es izteikšos īsi. Uh, jūs, Otmār, teicāt, ka šis nedrīkst būt uh, dalību valstu vēlmju saraksts, un tas, protams, ir pamatoti, bet no otras puses jūs teicāt, ka ir jāstabilizē iekšējais tirgus, un tad ir jālīdzsvaro šīs divas lietas. Un dažreiz man šķiet, ka mēs šajā parlamentā cenšamies visu Eiropā harmonizēt. Bet tas noteikti nestabilizēs iekšējo tirgu, tas drīzāk radīs problēmas atsevišķās dalību valstīs. Tādēļ es domāju, ka. Jā, jūs priekšsēdētājs kundze to teicāt, un es domāju, ka Mēs prasām pietiekamu elastību, kas, protams, atsevišķos kompromisu grozījumos ir ņemts vērā, bet ja tā visa rezultātā tiek realizēta vienlīdzīga vai vienāda pieeja visiem, kas neapmierina nevienu, tad es domāju, ka mums vajadzētu meklēt citus kompromisus jo man tas ir īpaši svarīgi un būtiski. Mēs negribam būt tādā situācijā kā Islande. Mēs gribam, lai, būtu, lai mēs būtu pasargāti visi kopā un katrs atsevišķi. Paldies, Elīsa Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Tas ir milzīgs darbs, un es tiešām apbrīnoju Otmāru par to, kā viņš tiek ar to galā. Teikšu pavisam īsi par pāris lietām. Pirmkārt, domāju, ka ļoti svarīgi runāt par MVU, un paldies par pareizi izvēlēto pieeju. Paldies, ka vismaz daļēji jūs esat ņēmis vērā manu, jaut, manu grozījumu šajā jautājumā. Par sifis tas ir liels, plašs jautājums. Esmu nedaudz satrauksies par nacionālo dimensiju. Nezinu, cik lielā veidā tas varētu apdraudēt vai ne iekšējā tirgus darbību. Protams, ka mums šobrīd trūkst vēl tādas fona likumdošanas, kas nav radusies. Un visbeidzot Eiropas banku iestāde un tās loma vai kāda cita iestāde, kas varētu uzraudzīt, vai iekšējais tirgus netiek sadrumstalots. Vēl par iekšējo tirgu. Esmu priecīga par piedāvājumu, bet gribētu, lai jūs iet vēl nedaudz tālāk. Vajadzētu kontrolēt precikliskos, ka, precikliskās kapitāla rezervas likmes. Un gribētu vērst jūsu uzmanību uz to, kādas seks varētu būt valsts palīdzības sniegšanai. Esmu iesniegusi 104, 1462 un 1458 grozījumu, kur runa ir par šo te valsts palīdzību. Bez tam apmēr. Ir lietas, ko es īpaši labi nesaprotu. Tad, kad jūs runājat par elastību un biznesa modeļu atzīšanu, varbūt, ka jūs varētu iekļaut minoritāšu intereses un ieguvumu plānus vai arī šos te prēmiju plānus, kas ir svarīgi atsevišķām valstīm. Domāju, ka no politiskā viedokļa ir ļoti svarīgi, lai mēs ļoti skaidri izteiktos pār izvairīšanos no nodokļiem un arī par dažādām prēmijām baņķieriem. Gribu, lai jūs vēlreiz ielūkotos manā grozījumā numur 44, kurā runa ir par atskaitīšanos konkrētās valstīs un kur varētu būt mm, kaut kāds, tas varētu būt kā papildinājums jūsu priekšlikumam. Lielas paldies par to, ka tik liels progress panāks jau tagad ar šo ziņojumu. Lielas paldies! Līdz ar to visrunātāji ir izteikušies. Tagad došu vārdu atkal referentam ja vien viņam ir kādi secinājumi, ko viņš gribētu izteikt. Otmār, lūdzu. Ja, Frau Vorsitzende. Priekšādētājs konzes, sirsnīgs paldies. Paldies arī par uh, kolēģi teikto. Šīs uh, diskusijas ir tiešām kvalitatīvas un visi, kas izteicās, pauda ļoti interesantas un vērtīgas idejas un cerams, ka mēs līdz ar to arī varēsim vienoties. Šeit nav runa par tādām ikdienas politiskām aktivitātēm. Te ir jādomā par to, kā mēs varētu pārvarēt krīzi un kā varētu stāties pretī turpmākajiem izaicinājumiem. Liels paldies par jūsu darba stilu. Es gribētu atgādināt, ka es neesmu aizmirsis eh, citas lietas. Es vienkārši ar nodomu koncentrēju savu uzrunu uz šiem trīs, uz šiem, uz šiem pieciem, es atvainojos, eh, svarīgākajiem punktiem. Ir jāatcerās, ka priekšlikumi līdz ar to nav izsmelti. Ir eh, tādi priekšlikumi, kas tiek iesniegti Tagad līdz ar to darbs rīt uz priekšu. Ir tādi grozījumi, kas vēl nav izskatīti, tie ir tādi kā atvērti, atklāti. Un uh, priekšlikumi balsošanas sarakstam tiks veidoti saskaņā ar visiem iesniegtajiem grozījumiem. Cerams, ka jūsu politiskajās grupās un arī uh, paši personīgi jūs varēsiet eh, skatīt šos grozījumus kopumā kā kopīgu paketi. Vakar kopā ar sekretariātu un saviem līdzstrādniekiem mēs mēģinājām sagatavot tādu kā laika kalendāru. Šeit nebija runa tikai par mūsu darbu, bet par dažādiem datumiem, kas ir saistīti ar šo priekšlikumu, tā lai mēs saprastu, kā uh, visas uh, lietas izskatās kopsakarā. Mums ir jāskatās uz šīm lietām kopumā, mēs nedrīkstam pazaudēt kopīgo ainu. Nākamais, ko es vēlējos pieminēt, mums ir jādomā arī par pieredze attiecībā uz deleģētajiem aktiem. Tas pašlaik vēl nav darba kārtībā, bet par to mums nāksies runāt. Mēs nevēlamies pavainot esošo pozīciju. Mēs vēlamies nodrošināt, lai vienošanās būtu pēc iespējas vieglāka. Ja šī vienošanās būs viegla, bet tā nesīs sev līdzi citu citas problēmas, tādas smagas sekas, tad eh, tas noteikti nav, nebūs mūsu interesēs. Mums ir eh, jādomā, kādi ir šie laika termiņi. Vēlētos eh, sirsnīgi pateikties visiem, kas izteicās. Vakar mēs runājām arī par dažiem pieminētajiem jautājumiem. Mēs runājām, piemēram, par definīciju. Protams, ka sabiedrībai ļoti interesēs mazo un vidējo uzņēmumu jautājums, jo šādu uzņēmumu ir ļoti daudz. Tāpat arī ir jādomā par šo fizisko personu problēmu. Nekustamo īpašumu jautājums risku izvērtēšanā to es noteikti papētīšu. Olem Šmītam un arī pārējiem es vēlētos teikt, ka mums nevajadzētu šīs debates uzsākt par minimālo vai maksimālo harmonizāciju. Mēs gribam pēc iespējas lielāku harmonizāciju iekšējā tirgu, taču, diemžēl, visu harmonizēt mēs nedrīkstam. Ir vajadzīgs elastīgums. Visā šajā priekšlikumā un arī lielākajā daļā grozījumu ir ņemta vērā reālās ekonomikas dažādība Eiropā. Ir jāatcerās, ka arī banku struktūras dalībvalstīs atšķiras. Man un arī visiem pārējiem noteikti ir svarīgi paturēt elastīkumu, taču šis elastīkums nedrīkst samazināt harmonizāciju šiem kopējiem noteikumiem ir jābūt cauredzamiem un tajos ir jāņem vērā lēmumu pieņemšana visās dalību valstīs. Nedrīkstētu būt tā, ka nacionālajie noteikumi ir necauredzami. Ir jābūt piesardzīgiem un šai piesardzībai ir jānāk par labu iekšējiem tirkumu. Iekšējiem tirkumu nevajadzētu par to maksāt augstu cenu. Tieši tāpēc mums ir jābūt pietiekami elastīgiem, bet ir jāpatur vajadzīgie noteikumi. Paldies! Paldies, Otmar! Liels paldies! Es varu teikt, ka es domāju, ka mēs esam panākuši labu progresu. Es saprotu, ka kompromisi vēl būs, bet Progress ir labs, mēs turpinām strādāt pie laika grafika, uz kuru norādīja arī referents. Un es slēdzu šo sanāksmi. Nākamā sanāksme notiks nākamnedēļ Strasbūrā. Pulkstens septiņos vakarā 17. aprīlī. Paldies!